Bene, colleghi, eh, la baronessa Aston, alto rappresentante e vicepresidente della Commissione. Dargie colleghi, vēlējos mūsu komitejā sveikt augsto pārstāvu komisijas vicepriekšsādātāju, un viņa ir ieradusies tieši laikā. Es vēlējos visus sveikt šajā sanāksmē, un Šī ir otrā reize, kad mēs esam iesaistījušies īpašā dialogā ar barones Aštoni. Aštons kundze jau ir vairākas reizes ar mums tikusies, varbūt tādā neformālākā gaisotnē, bet tas nenozīmē, ka šīs tikšanās ir bijušas neauglīgākas. Lisabonas līgums, protams, uz mūsu pleciem uzkrāja lielu atbildības nastu lai šo atbildību, lai būtu paši spējīgi šo atbildību izpildīt, mums ir jāveido vairākas jaunas procedūras, un mums arī ir e, jauna bāze, finanšu resursi, lai ārlietu augstā pārstāva varētu pietiekami efektīvi darboties. Es domāju, ka es jebkura vārdā varu teikt, ka mūsu komiteja ir atbalstījis Baronas Seštonas centienus veidot ārlietu dienestu un pateicoties ārlietu dienestam, barones Aštona starptautiskajā arēnā var uzstāties daudz pārliecinošāk. Tas ir dienests, kas viņai piedāvā jaunus mehānismus un instrumentus. Īstenībā mēs visi lojam daudz cerību attiecībā uz barones Aštonas pilnvarām, un es domāju, ka savā ārlietu politikā mēs jau esam virzījušies vairākus soļus uz priekšu. Mums ir jāveido pietiekami auglīgs, vērtīgs politiskais dialogs un kādas ir mūsu ārlietu prioritātes starptautiskajā arēnā. Tās mums ir jādefinē un tāpat mums ir jādefinē kuras prioritātes būs galvenās mūsu darbā, un, protams, mums ir nepieciešami instrumenti, lai mēs nonāktu tā ceļa galā, kur mēs vēlamies atrasties. Baronese, es domāju, mēs visi esam vienojušies, ka šodien mums ir jārunā par galvenajām ārpolitikas prioritātēm. To neviens neapšauba. Mums, protams, ir eh, varbūt jāierobežo Eh, dažādas prioritātes, lai mēs varētu tās aplūkot pietiekami cieši. Tātad, piemēram, politika Pakistānā, Afganistānā, ko mēs varam darīt lietas labā, situācija Irānā un miera procesa tuvajos austrumos. Es domāju, ka vakardien ārlietu komitejā un arī eh, ārlietu ministru padomē tie bija galvenie temati, kas tika apspriesti. Tāpat arī Āfrikas raks ir viena no teritorijām, kam mēs pievēršam daudz uzmanības. Mums ir jārunā par attiecībām ar strateģiskiem partneriem. Tas ir jautājums, kas ir ļoti tūs gan jūsu sirdī, gan mūsu sirdīm. Bez uh, īpaši garām ievadrunām došu jums vārdu, un pēc tam mums būs debats. Paldies! Uh, grazie. Uh, um. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man ir tiešām prieks, ka esmu atgriezusies apet komitejā šajā pēcpusdienā. Un es vienmēr esmu teikusi, ka ir ļoti labi, ka mums ir šī regulārā viedokļa apmaiņa. Un tā man patiešām ir iespēja uzklausīt uh, lietas, kas jūs satrauc, un īpaši šajā komitejā tas ir svarīgi. Un man toties arī ir iespēja pastāstīt jums par darbu, ko mēs darām. Uh, Es ļoti īsi varbūt komentēju šīs lietas, ko es gribēju, jo es gribētu ātrāk uzsākt dialogu. Bet vēlējos runāt par dažām tādām ļoti svarīgām jomām, kurās uh, deputāti ir īpaši interesēti. Es jau sacīju, kad sāku, ka man būs trīs galvenās prioritātes, par kurām runāšu. Vispirms ārējās rīcības dienests, un tagad mēs esam nonākuši tajā punktā, kur, pateicoties arī parlamentam, un paldies vēlreiz jums par jūsu palīdzību un vērtīgiem norādījumiem, beidzot mēs arī būsim spē, eh, spējīgi sākt šī dienesta darbību. Tālāk kaimiņattiecības arī šajā jautājumā šodien gribētu ieskatīties tuvāk, bet es vēlētos nedaudz pakons, pie, pakavēties pie tā ilgāk, jo es ceļoju uz Ēģiptoju, Melstrumiem, Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju, un pavisam drīz mums būs partnerības un partnervalstu ministru tikšanās. Un ja mēs runājam par kaimiņu attiecību politiku, tad Serbija un Kosova ir ļoti svarīgas valstis, jo mēs nāksim klajā ar dokumentu, kas Serbija ir ļoti svarīgs. Es arī gaidu, kad mēs virzīsimies uz priekšu vīzliberalizācijas eh, jautājumā attiecībās ar Kosovu. Es zinu, ka virkni no jums ir pavadījuši daudz laika Rietumu Balkānos pēdējā laikā, īpaši Kosovā un Serbijā. Nu, un strateģiskie partneri visbeidzot. Man tas ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība pati sev noteikti, ko tā vēlas šajās attiecībās. Kāda tā vēl šo attiecību nākotnes? Esmu apspriedusi to ar mūsu partneriem, ar Hillary Clinton, ASV, ar uh, Dabin Grau kungu Ķīnā, Krievijā ar uh, Sergeju Lavrovu tiekoties regulāri Inde, Indijā ar Krušnas kungu un premjerministru un citiem. Tātad visa šīs tikšanās ietver aspektus uh, sarunās uh, ar, par pretterorismu darbu, militāro sadarbību, piemēram, Indijā. Un mūsu partneriem būtībā ir pilnīgi skaidra ideja, ko viņi vēlas savās attiecībās ar Eiropas Savienību. Taču šajā pasaulē pēc Lisabonas līguma mums ir iespēja būt efektīvākiem, saprotamākiem, veidojot savus partnerattiecības. Un viena no lietām, ar ko mēs sākām, mēs uzaicinājām valdību galvas apspriesties par to, kā mēs vēlamies veidot šīs te attiecības ar saviem kaimiņiem uh, nākotnē. Un decembra padomu par to noteikti runās, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, un es eh, priekšsēdētāji tiešām ar ļoti lielu interesi vēlos uzklausīt komitejas locekļu viedokli. Es domāju, ka jūs varbūt gribat runāt par dažādiem aspektiem, par to, kādas mums ar katru no tiem veidojas attiecības un veidosies nākotnē. Protams, ka ir jārunā arī par Afganistānu, Pakistānu. Jūlijā biju Kabulā un apmeklēju konferenci Eh, kur tika veidotas prioritāšu pro, mm, programmas. Kad es, tik, kad es tikos ar prezidentu Karzai, es skaidri norādīju, ka mm, ir paredzēts ilgs, garš darba cēliens, kurā ir jāiesaista visa sabiedrība, plašākā nozīmē ieskaitot sievietes. Konferences rītā es, piemēram, tik politiskos ar Hillary Clintonu un, Clintoni un grupu afgāņu sieviešu, un mēs šeit runājam par mikrofinansēšanas iespējām pieeju izglītībai, iespēju balotēties vēlēšanās, kandidēt vēlēšanās un tā tālāk. Un šīs sievietes un eh, viņu iesaistīšana ir absolūti nepieciešama, lai varētu veidot nākotnes Afganistānu. Un mēs norādījām, ka viņas obligāti ir jāiesaist nākotnes procesu veidošanā, un es do, zinu, ka daudz no jums lieliski pārzina Afganistānu un situāciju tajā. Eh, runājot par Pakistānu. Eh, demokrātiskās eh, Pakistānas draugu konferences notika pavisam nesen, un bija delegācija, kas devās uz Pakistānu, un es biju tās priekšsēdētāja, un mēs dažādos, 17 dažādos virzienos aplūkojam, kā vislabāk apkopot un izmantot uh, Eh, resursus, ko ir piešķīrusi starptautiskā sabiedrība un arī pašas Pakistānas resursus, ne tikai likvidēt postošo plūdu sekas, bet arī, lai turpinātu valsts attīstību. Mēs arī skatījāmies, kas būtu darāms tirzniecības jomā, kas Pakistānai šobrīd ir īpaši svarīgi. Un jāsaka, Pakistānas eh, reakcija un viņi, protams, vēlējās, lai es jums nododu šo vēsti, ir tiešām attīstīt šīs attīst, attiecības Un es domāju, mums ir svarīgi parādīt, ka mēs esam gatavi viņus atbalstīt ne tikai e, nekavējoties tūlīt nelaimes situācijā, bet arī nākotnē. Mēs, protams, vēlamies arī redzēt par to, kāds progress ir um, panākams tuvākajā laikā un tālākā nākotnē. Es regulāri tiekos ar komisāru Mičelu, um, kas strādā pie tuvo austrumu jautājumiem. Uh, Un es paš, es šajā reģionā biju ar vizīti, tikos, tikos ar premjerministru uh, eh, Netanjāhu un, protams, ar Mičelu pašu. Uh, jā, ir šī vēlme virzīties uz priekšu, ja mēs varam atrast veidu, kā mēs varam to darīt. Es domāju, ka Tas ir svarīgi katrā reizē, kad mēs tiekamies vai tikai vienkārši runājam. Piemēram, vakar es tikos ar Jordānijas ārlietu ministru. Un mēs eh, cenšamies panākt, lai kvartets pilnībā darbotos. Un mēs arī cenšamies ievērot to nostāju, to politikas līniju, eh, par kādu mēs esam vienojušies Eiropas Savienībā. Un vēlamies, lai visas put puses tiktu iesaistītas miera sarunās. Taču mums ir nepieciešams iesaistīt arī plašāku sabiedrību, starptautisko sabiedrību. Runājot par Libānu. Protams, ka ir nepieciešams atbalstīt valdību un valdības stabilitāti Libānā. Un te, protams, ir jāieklausās tajā, ko eh, sacīja ANO ģenerālsekretārs. Tālāk Irāna. Es esmu uzrakstījusi uh, eh, doktorē Džalīlī par to, lai mēs Vīnē sāktu sarunas uh, novembrī. Taču es gribēju teikt, ka šeit ir tāda divpušu pieeja. No vienas puses mēs esam uzsvēruši, cik svarīgs ir dialogs. Un, protams, esam apņēmības pilni turpināt šo dialogu the package that was agreed uh, at the Foreign Affairs Council and the importance of those measures. Nu, un, protams, ka mēs uh, turpinām izdarīt spiedienu, lai ieturētu savu uh, līniju. Nobela miera prēmijas laureāts aktīvs, aktīva uh, sieviete, ar kur mēs uzturām labus kontaktus. Un tad vēl eh, es gribēju runāt arī par to, kas notiek Somālijā. Atalanta, misija Atalanta. Tā ir ļoti uh, svarīga misija. Un galvenais ir šī visaptverošā pieeja cīņai pret pirātismu šajā reģionā. Es biju arī Āfrikā vizītē, un tur mēs runājam par to, kā apvienot Āfrikas valstu vadītājus, lai mums būtu noteikti stratēģija attiecībā pret Somāliju Šeit mēs sastrādājamies arī ar ANO, un mums ir svarīgi nodrošināt, lai kuģu ceļu palikti brīvi pieejami un kuģojami, lai mēs varētu piegādāt pārtiku un cits preces tiem, kam tās ir visvairāk vajadzīgas, un lai mēs pēc iespējas palīdzētu arī pašai Sīrijai cīnīties ar pirātismu savu, pie saviem krastiem. Mēs, eh, protams, eh, apspriedīsim daudz no šīm lietām šodien, bet es gribētu teikt, ka ārējās rīcības dienas <laughs> ar savām delegācijām eh, ļoti augstu novērtē to darbu, ko cilvēki mūsu vārdā dara visā pasaulē. Grazie, Baronis Ashton. Paldies, Baronis Ashton. Es domāju, ka tad mēs varētu bez kavēšanās sākt mūsu debatas, un es ļoti ceru, ka tas dos arī vielu pārdomām turpmākajām darbām. Sāksim ar koordinatoriem vispirms. Ņemot vērā pieteikšos runātāju skaitu, mēs varētu dot trīs minūtes katram koordinatoram. Un sāksim ar Sala Frankas kungu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ir liels prieks redzēt baronesi Aštonu atkal pie mums. Es nezinu, vai ziedu puķete uh, būtu vietā šeit un vai tā nostrādās tieši tāpat kā Strasbūrā, bet es gribētu apsveikt jūs un mūs ņemot vērā balsojumu, kas pagājušo nedēļā bija par ārējās darbības dienestu. Un mēs ļoti ceram, ka tas uh, reāli pārstāvēs Eiropas Savienības intereses starptautiskajā arēnā. Es uzklausīju jūsu teikto un es gribētu uzdot jautājumu par Kubu, jo pirmdien padomi pieņēma lēmumu ne nemainīt nostāju. Bet eh, ņemot eh, vērā notikumu attīstību Kubas sakarā un ņemot vērā to, ko teica padome, es gribētu vaicāt, vai jūs piekrītat Solanas kungam par to, ka Kubas valdībai ir jādara vairāk nekā tikai jāatbrīvo pāris politiski ieslodzīti un pēc tam viņi jāizraida no Kubas. Kubas vadītājs teica, ka Eiropas Savienībai būtu vairāk jāskatās pašiem uz uh, savu saimniecību un savām problēmām. Un es gribētu vaicāt, vai jūs e, atceraties nesenās mūsu rezolūcijas par Kubu pēc Orlando Sapatas uh, nāves gadījuma. Un pēc tam, kad ārlietu un attīstības komitejas uh, kopīgi nolēma piešķirt balvu uh, Fariņas kungam, un varbūt Fariņas kungs varētu tikt uzaicināts uz Eiropas parlamentu, lai viņš varētu uh, Uh, saņemt no Eiropiešu uh, rokām šo balvu. Paldies! Grazie, onorevole! Paldies Salafrankas kungam! Un paldies, ka ņēmāt vērā jums atvēlēto runas laiku. Tālāk nākamais runātājs - Vigenīna kungs. Paldies priekšsēdētāji! Jā, mēs tagad uh, esam pārgājuši no struktūra veidošanas pie politikas realizēšanas, un ir liels prieks to redzēt. Man ir strateģisks jautājums par strateģiskajām partnerībām. Kā jūs domājat, uz kādiem pamatiem šīs partnerības būtu jāveido? jo daudziem no mums šīs valstis, par kurām notiek diskusijas, mēs saprotam, ka tie ir partneri, kas varētu mums būt strateģiski nozīmīgi, bet tomēr pastāv milzīgas atšķirības starp šīm valstīm. Un tad, kad mēs veidojām konkrētu politiku attiecībām ar šīm valstīm, es domāju, būtu labi zināt, kādi ir tie mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs varētu uh, kļūt par vadošo spēku daudzos jautājumos, bet es gribētu zināt, ko mēs konkrēti gribam sasniegt ar šīm strateģiskajām partnerībām. Vai mēs tādējādi cenšamies izveidot jaunu pasaules kārtību, vai arī tā ir vienkārši pieeja, lai uzlabotu tirdzniecību, biznesa attiecības, investīciju vidi, vai mēs varam runāt par kopīgām vērtībām ar šīm valstīm, vai arī runāt tikai par kopīgu mērķu sasniegšanu. Un vai vispār tas ir iespējams? Es domāju, ka Mums par to vajadzētu domāt gan šajā komitejā, gan Eiropas Savienībā kopumā. Un es gribētu zināt, kāds ir jūsu uh, viedoklis kā augstās pārstāvis un komisijas priekšsēdētāja vietnieces pārstāvis. Tālāk par dialogu ar Serbiju un Kosovu. Kā jūs redzat šī dialoga tālāku attīstību pēc Kosovas uh, valdības krišanas un jaunajām vēlēšanām? Vai ir kaut kāds grafiks jau iecerēts? Un kā jūs redzat šo procesu? Vai jums ir kādi plāni, ko darīt tālāk šai sakarā, it īpaši ņemot vērā nesenos padomus lēmumus par uh, Serbijas pieteikumu iestāju Eiropas Savienībā. Paldies Viganen kungam! Tālāk Nētas kundze trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sveikt Lēdiju Aštonu mūsu vidū un apsveikt uh, ar nozīmēšanu šajā augstajā amatā. Gribētu apsveikt arī jūs un arī mūs pašus par to, ka esam panākuši vienošanos un apstiprinājuši visus nepieciešamos pamattekstus, lai uh, Eh, ārējās darbības dienests varētu reāli sākt darboties. Tomēr mums ir vēl arī daži jautājumi. Tātad Eiropas kaimiņu valstu politika. Vakar mums bija viedokļa apmaiņa ar komisāru Fülleru par šo tēmu, un viņš pieminēja, ka Viena no jūsu bažām ir par tā saucamajiem iesaldētajiem konfliktiem. Ko jūs esat iecerējuši darīt šai sakarā, lai atbloķētu uh, šīs uh, situācijas un kādi ir iecerētie risinājumi? Tālāk par Afganistānu. Es domāju, ka ir pēdējais laiks sākt nopietni domāt par militārās operācijas izbeigšanu Afganistānā, jo mēs redzam, ka šim konfliktam nav iespējams militārs risinājums, tādēļ varbūt ir jāsāk domāt par politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem. Es negribu, lai jūs atklājat savus eh, slepenās domas par šīm lietām, bet es domāju, ka par šo jautājumu būtu jāsāk runāt. Tālāk par tuvējiem austrumiem. Mēs, protams, visi gribētu redzēt risinājumu, bet vai un kāda veida kontaktus jūs uzturat ar Arābu līgu, Islāma konferenci un visām šīm valstīm, kas spēlē svarīgu lomu tuvējo austrumu reģionā? Paldies jums! Paldies! Lunačekungs kundze, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ārlietu ministres kundze, es ceru, ka es tā varu jūs uzrunāt. Jā, es varu izmantot savus uzrunas, kā vēlos, Tanok kungs. Tātad, ārlietu ministres kundze, es arī gribētu apsveikt jūs un mūs pašus, ka mums izdevās uh, panākt vienošanos, lai ārējās darbības dienests varētu sākt darboties ar 1. decembri, kā tas bija iecerēts. Tomēr, kā jūs zinat, jautājums par mieru uzturēšanu un civilās krīzes pārvaldību šeit ir svarīgi Eiropas parlamentā, un te mēs gribētu dzirdēt no jums, ko jūs esat iecerējis darīt šai sakarā kā šī parlamenta referente par Kosovu, es gribētu vaicāt divus, divas lietas. Pirmkārt, par vīzu liberalizāciju ar Kosovu. Padome aizvakar deva zaļo gaismu, eh, lai sāktu Sērbijas eh, iestāšanās procesu. Tad, tad būs vispirms novērtējums un tā tālāk. Bet uh, Vispirms vajadzētu arī e, dzirdēt par vīzu stratēģiju attīstībā uz Kosovu. Bosnija un Albānijas iedzīvotāji tuvākajās nedēļās varēs sākt brīvi ceļot, un vienīgie Rietumu Balkānu pilsoņi, kur nevarēs brīvi pārvietoties, būs kosovieši, un viņi pat nezin, kas viņus sagaida nākotnē. Viņi ir izdarījuši ļoti daudz gan likumdošanā, gan atpakaļ uzņemšanas līguma sakarā. Pavasarī mēs solījām, ka tas varētu būt septembrī. Mums vēl joprojām nav stratēģijas par Kosovas uh, vīzu liberalizācijas režīmu. Kad tas notiks? Tālāk dialogs. Es zinu, ka patreiz Kosovā ir konstitucionālā krīze, bet tam nevajadzētu kavēt dialogu. Kāds ir iecerētais grafiks, kad varētu sākties šis dialogs un par kādām tēmām? Un visbeidzot par tuvējo austrumiera procesu. Es šorīt biju šokēta dzirdot ziņās par protestiem Izrēlā, eh, arābu protestiem Izrēlā un atkal sadursmēm ar policiju, jo viņi protestēja pret jauno likumdošanas aktu, kas prasa lai jebkurš, kurš grib kļūt par Izraels pilsoni, deklarē savu um, uzticību um, e, jūdaismu valstī. Un vai jūs esat runājuši ar Izraels valdību par to, un vai jūs esat iekļāvuši šo jautājumu savās sarunās ar Izraels valdību? Paldies! Paldies! Lunačaks kundze! Es domāju, ka mēs varētu dot vārdu arī pravērskungam. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu apsveikt baronesi Aštoni un pateikties par to, kas šodien šeit par Somāliju. 2007. gadā komisija iztērēja 147 miljonus eiro, lai atbalstītu Āfrikas Savienības militāro misiju, lai stabilizētu situāciju šajā valstī. Es jau nemaz nerunāju par eh, atsevišķām eh, dotācijām no dalību valstīm. Eh, pagaidu valdība kontrolē lidostu, pili un ceļu no lidostas uz pili, kas ir nedaudz vairāk kā 8 kvadrātkilometri un viss. Tajā pat laikā uh, nemiernieki destabilizē situāciju Somālijā, Āfrikas ragā un patiesībā viņi valda Somālijā. Uh, Jāsaka, ka starptautiskā sabiedrība daudzus gadus ir pilnībā ignorējusi Somāliju, un tur ir eh, patiesībā izveidojies tāds eh, brīnumains līdzsvars starp eh, atsevišķiem klaniem un notika vēlēšanas bez jebkādas vardarbības. Āfrikas Savienība un valsts departaments grib veidot partnerības sadarbības vektors ar Somālijas valdību. Bet tā ir viena lieta, bet ko mēs Eiropas Savienība esam iecerējuši darīt. Vai jums nešķiet, ka mums vajadzētu veikt politiskās un ekonomiskās investīcijas Somālijā? Jo tas varētu um, kalpot par stabilitātes paraugu un modeli, un varbūt mēs varētu kļūt par starpniekiem šajā krīzē, zinot to, kas notiek, un es domāju, nav vajadzības organizēt pilnīgi nevajadzīgas starptautiskās konferences, kas notiek turpat kaimiņos Kenijā, un nekāda rezultāta no tā nav. Paldies, Praveres kungs, Tanoka kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es sveicu au, Barnes Aštonu augsto pārstāvi un komisijas viceprezidentu, un es gribētu uzteikt jūsu sasniegumu sārējās darbības dienesta veidošanā. Uh, Attiecībā uz budžeta neutralitāti es saprotu, ka to ir grūti, bet nu, man šķiet, ka ir jācenšas rādīt piemēru. Es gribētu runāt par diviem jautājumiem Āfrikas uh, sakarā. Vispirms Dienvidu Sudāna un neatkarības referendums, kas tur iecerēts. Un eh, ir bažas par to, ka eh, šis pasākums varētu neizdoties. Un vai jūt mūs pārliecināt par to, ka lietas tiek kontrolēts un ka Bašīra uh, tendences procesu uh, izjaukt uh, netiks pieļautas. Un kā mēs varētu palīdzēt, lai izveidotu vēlēšanu novērošanas misiju un tā tālāk. Otrs jautājums savs saistīts ar Āfrikas rāgu. Mēs visi zinām, ka Somālija ir neizdevusies valsts. Šī pagaidu valdība knapi var kontrolēt eh, galvaspilsētas centrālos rajonus, bet vai jūs eh, esat eh, gatavi darīt kaut ko vairāk Somālijas sakarā? Uh, ņemot vērā mm, eh, nesenās vēlēšanas tā saucamajā Somālijas zemē, Somālīlēnd, kas patiesībā ir Britu protektorāts, bijušais Britu protektorāts. Un varbūt mēs varētu atkārtoti atzīt eh, šo teritoriju, jo 60. gadā tā bija neatkarīga valsts uz nedēļu. Un varbūt mēs varētu dot viņiem lielāku atbalstu, jo viņi tiešām varētu būtiski palīdzēt, lai stabilizētu situāciju Āfrikas ragā. Tālāk par Rietumu Balkāniem. Es esmu referents par Melnkalni. Un es tur pats biju pirms divām nedēļām. Es gribētu apsveikt jūs ar Serbijas Kosovas sarunu uzsākšanu un runāt personiski. Es eh, visu laiku esmu atbalstījis radošu risinājumu meklēšanu, lai atrisinātu uh, šo robežu konfliktu ar Izraēlu un Palestīnu. Un es domāju, ka Kosovas robežas jautājums arī nav iecirsts akmenī. Jo, diemžēl, mums varbūt varētu izveidoties Taivāna Eiropā, kad uh, ir daļa, kas tiek atzīta, ir daļa, kas netiek atzīta un tā tālāk, bet tas varētu radīt arī būtisku svarī, būtisku uh, finansiālu slogu mūsu nodokļu maksātājiem. Un šķiet, ka nav arī nekāda stratēģijas, lai izietu no situācijas. Ko jūs esat iecerējušai sakarā? Un ko vēl jūs esat iecerējuši darīt Serbijas un Kosovas sakarā? Grazie, onorevole Tannok, onorevole Lözing per tre minūti. Paldies tagad Lozings kundze. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies Eštons kundze par to, kas ir ieradusies uz domu apmaiņu. Ņemot vērā pēdējā laika notikums, es vēlējos pievērst jūsu uzmanību vardarbības uzliesmojumiem okupētajā Rietum-Sahāras reģionā. Eštons kundze, es vēlējos dzirdēt Ko jūs par to domājat? Saskaņā ar mēdīju paziņojumiem apmēram 14 līdz 20 tūkstoši uh, cilvēku dzīvo telšu nometnē, lai protestētu pret Marokas piekopto politiku un pret uh, to, ka va, Maroka vienkārši patvaļīgi eksploatē Rietumu Sahāras dabas bagātības. Uh, Mums ir eh, tas jāvērtē kā izmisuma kliedziens, un šim kliedzienam vajadzētu pamodināt visu pasauli, Eiropas Savienību ieskaitot. Pagājuši nedēļa situācija mm, eh, kļuva vēl nopietnāka, tika nošauts 14-gadīgs puisēns, kas devās uz šo nometni. Eh, vismaz septiņi no viņa pavadoņiem tika ievainoti. Uh, Eiropas Savienība sevi postulē kā cilvēku tiesību aizstāvi, tajā pašā laikā cieši sadarbojas ar Maroku un uh, pievēr acis uz to, ka Maroka ir okupējusi Rietumu Sahāru un ir atbildīga arī par cilvēku dzīvībām šajā reģionā. Es vēlējos pavaicāt, ko Eiropas Savienība var darīt, tā var, kā tā var reaģēt, lai e, uh, policisti, kas nogalināja šo jauno puisi, nepalika nesodīti. Es vēlējos pavaicāt, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai kaut ko lai kaut kādā veidā izrādītu savu reakciju, vai ir pārredzēts izveidot, eh, uzsākt kādu izmeklēšanu, lai saukt pie atbildības vainīgos, un kā tas ietekmēs attiecības nākotnē ar Maroku. Tālāk par Somāliju. Bija misija, uh, lai varētu uzlabot situāciju Somālijā, lai varētu novest pie atbildības arī kara noziedzniekus. Jāņem vērā, ka e, ir tikuši rekruti bērni kā karēvji, un e, tāpat e, šie bērni ir tikuši rekrutēti Ugandas un Etiopijas armijām. Mums ir jāpadomā par to, ka šie jaunieši pēc tam devās vai nu uz opozīcijas nometni, vai pēc tam viņi piedalījās uh, pilsoņu karā Ugandā. Tika izvietoti jauni militārie spēki, ir vēl daudz citu tikpat kliedzošu piemēru. Es vēlējos pavaicāt, kā to var uh, kaut kādā veidā integrēt Eiropas Savienības uh, cilvēktiesību politikā. Paldies! Es domāju, ka man tagad vajadzētu dot vārdu Baranasē Eštonai, lai viņi varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Tagad eh, es vairāk nevienam vārdu nedošu. Baranēs, lūdzu, jums vārds. Paldies. Priekšsēdētāj, kungs, cik daudz laika man ir? Labi, es būšu gan arī tāda kodolīga savos izteikumos. Paldies, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Uh, Un, nu, protams, es saprotu, es sapratu, ka šie jautājumi īstenībā būs garāki un plašāki nekā es biju sagatavojusies, eh, nekā es biju paredzējis. Sala Franks kungs, runājot par Kūbu, mēs padomē apgalvojām, ka ir nepieciešams eh, atvēlēt zinām pārdomu laiku, <laughs> lai varētu arī uh, analizēt noslēgtos līgumus. Īstenībā nekas uh, nemainīsies. Vācijas ministrs arī izteicās šajā sakarā, un mēs, protams, ar Kubu pārunāsim konkrēts jautājums. Ja jūs runājat par to, kas notika ar manu priekškājēju, nav jau, protams, pietiekami tikai runāt, un tādas ir arī padoms pilnvaras. Uh, Mums ir jāatzīst, es domāju, tas solis, ka Saharo balva ir piešķirta Fariņas kungam, ir ļoti pareizs, un mums arī ir noteikti tagad jāgrandīs pārdomās. Vienkārši vēlēs to pateikt. Jūs runājāt arī par strateģiskajām partnerattiecībām, tās tiek pārskatītas un kā tās ietekmē sadarbību kopumā. Ir eh, vairākas strateģiskas partnerattiecības, eh, un Eiropas komisija teica, ka tās kā tāds ir jāuzlūko. Un eh, strateģiskās attiecības ar atšķirīgām valstīm, protams, arī nav identiskas. Uh, Ko es daru? Es mēģinu piešķirt konkrētu formu katram no šiem attiecību instrumentiem. ASV, Krievijas federācija, Ķīna, Indija. Tās ir milzīgas lielvaras, uzplaukstošas lielvaras, un tās ir valstis, ar kurām mums ir ļoti spēcīgas ekonomiskās un politiskās saiknes. Un šīs valstis tāpat Eh, varētu būt spēcīgs partners arī citās aktivitātēs, piemēram, runājot par pirātismu, Atalantas programmu. Mēs arī šajā jomā sadarbojamies ar uh, Krieviju, Ķīnu un Indiju, kā arī ar ASV. Ja mēs runājam par divpusējām attiecībām, ir 27 dalību valstis, un es arī apsviežos ar dalību valstu pārstāvjiem un ministriem, lai viņi man sniegtu savu redzējumu, kādas viņi vēlas veidot šīs attiecības. Protams, mums ir jāspēcina jāveicina šīs attiecības, tām ir jābūt daudz uh, dziļāk iesakņotām. Mums ir arī jāapzinās, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija un ko mēs vēlamies panākt. Uh, ir jāveido politiskais dialogs, ir jāizkopja ekonomiskās partnerattiecības un tajā pašlai laikā jārunā par tādiem jautājumiem, kas rada bažas par uh, demokrātiju un cilvēku tiesībām. Un mums arī ir jāsaprot, kādas mēs šīs valsts vēlamies redzēt, ko mēs vēlamies, eh, varbūt kādu mācību mēs tām vēlamies sniegt. Eh, jūs arī uzdevāt jautājumu par Kosovu, tas eh, arī zināmā mērā iekļaujas šajā tematiskajā lokā, bet es atbildēšu kādu brīdi vēlāk uz to. Neicas kundze, liels paldies jums par jaukajiem vārdiem un ir ļoti jauki E, ka mēs varam sadarboties ar tik e, kompetentiem cilvēkiem. Tālāk runājot par iesaldētiem konfliktiem, tam mēs pievēršam daudz uzmanības. Piemēram, piemērs e, Piedņestras situācijā, protams, mums ir nepieciešams oficiāls diskusijas 5 plus 2 sistēmas ietvaros. Ar Sergeju Lavrovu, ārliet, Krievijas ārlietu ministru, mēs arī esam daudz apspriedušies, un mums, protams, ir jārīkojas Piedņestras gadījumā, ir jāved sarunas ar Moldovu. Un uh, Mēs vēlamies uh, risināt konfliktus mierīgā ceļā un izvairīties no turpmākiem konfliktiem, jo mēs aktīvāk darbosimies šajā jomā, jo labāk. Es neesmu atbildīga par militārām operācijām Afganistānā, jūs uzdevāt jautājumu par šo valsti. Es vēlos parūpēties par to, lai civilās misijas uz vietas būtu pietiekami efektīvas, lai mūsu darbinieki tur tiktu aizsargāti, lai viņi varētu aizsargāt arī eh, vietējos iedzīvotājus un varētu sniegt uh, kaut kādu pievienoto vērtību Afganistānas pilsoņiem. Runāt par izkoptajiem kontaktiem, Es, eh, protams, sazinos ar Sīriju, Jordāniju, ar Arābu līgas valstīm, un tie ir ļoti nozīmīgi spēlētāji tuvos, tuvajos austrumos, kas var uh, uzlabot miera procesu virzību. Lunačeks kundze runāja par miera nodrošināšanu, jā, pie tā mēs strādājam, arī krīžu pārvalde ir jautājums, kas tiek risināts, un mums ir jāparūpēs, lai visi partneri to uztvērtu pēc iespējas nopietnāk, neatkarīgi vai tie partneri Indijā, Pakistānā vai jau kurā citā valstī, kur mēs uz vietas darbojamies. Es teicu, ka ir vairāk par simts valstīm, ko e, ietekmēs nākotnē tikai klimata pārmaiņas, un tas, protams, radīs nedrošību un varētu būt potenciāls konfliktu cēlons. Tādēļ mums ir jāparūpējas, lai mēs e, šeit arī pieliktu savu roku situācijas stabilizēšanā. Tik uzdots jautājums arī par Serbiju un Kosovu un par sarunu uzsākšanu. Sarunu grafiku uh, izstrādā citi komisāri un, protams, mēs sazināmies arī ar Serbijas valdību. Mums process ir jāvirz uz priekšu, jāgarantē tā secīgums un, protams, mēs saprotam, ka mēs uh, varam eh, panākt labāku dzīvi Serbijas pilsoņiem, bet cik tālu mums jāiet šajās sarunās, tas lielā mērā ir atkarīgs tieši no mums. Es eh, šorīt ar komisāru jau apspriedos eh, par vīzām. Fūlis kungs teica, ka tas ir eh, steidzams jautājums, ir jāveic liberalizācija un, protams, ir jāpiedāvā šī Eiropas Savienības perspektīva Serbijai. Es domāju, mēs to varam panākt, bet, protams, arī Serbijai ir jāizpilda viss priekšnosacījumi par tuvējiem austrumiem un eh, to, kas notiek Izrēlā, vai viņi uh, izmanto pareizo apzīmējumu, lai formulētu, kā saukt šo valsti, un uh, pagaidām šie jautājumi netiek apspriesti, bet uh, mums par to ir jārunā tādā plašākā kontekstā, un mums ir jāraida pareizais signāls gan Palestīnas, gan Izraels pilsoņiem. Tas ir pats svarīgākais, ko mēs varam darīt. Pravērs kungs, jūs uzdevāt jautājumu par Somēliju, un jūs teicāt, ka dažādas konferences ir izrādījušās nu, tādas nederīgas. Es jums nevēlētos piekrist. Un mēs arī runājam par to, ka šie džēnžavīdi un militārie spēki vienkārši apdraud mierīgos civiliedzīvotājus. Tādēļ ir arī jārunā ar Āfrikas valstu līderiem, jo, protams, viņi. Arī viņu atbildība ir nepieciešama, lai varētu garantēt stabilitāti visā šajā kontinentā. Viņi, protams, var uh, rēķināties ar mūsu piedāvātiem resursiem, bet eh, viņiem ir jāsniedz arī kaut kas pretī un jāparūpējas, ko valdība var darīt eh, pašas valsts ietvaros, lai stabilizētu situāciju. Es domāju, ka mums ir jāizmanto pietiekami visaptvaroša pieeja, bet arī eh, vietēja reģiona spēlētāji ir aktīvāk jāiesaist miera procesu virzīšanā. Tanuka kungs Es eh, vēlējos jums arī pateikties par eh, uzdotajiem jautājumiem un es varu jau minēt divus piemērus, eh, kā mēs varējām izmantot resursus efektīvāk, ņemot vērā to, ka visa pasaule tagad ir spiest veikt taupības pasākums. Sudāna, jā. Jums pilnīga taisnība, mums kaut kas ir jādara lietas labā, kad Banki Mūns eh, ieradās Eiropas parlamentā, viņš arī runāja par Sudānu, un viņš teica, ka tā ir viena no galvenajām ārpolitikas prioritātēm nākamajā gadā. Eh, prezidents Bekī dara ļoti daudz, tiek pārspiest robežu jautājumi, ekonomikas jautājumi. Uh, Un e, jāņem vērā, ka arī Persijas e, līča valstis daudz ko dara Sudānas austrumos, un mēs redzam, ka uh, Ir daudz starptautisku spēlētāju, tajā skaitā arī ANO, kas uh, šo lietu uztver pietiekami nopietni un mēģina to risināt. Un mums ir jāsaprot, cik tālu šo procesu ir iespējams virzīt, mēs vēlamies, lai tas notiktu efektīvi, un mums ir jāsadarbojas ar visiem starptautiskiem spēlētājiem, lai varētu garantēt panākumus. Un mēs uh, patiešām uh, esam visai ieintriģēti uzzināt to, kas notiks tālāk. Es eh, runāju arī par uh, Rietumu Balkāniem, par Kosovu. Es domāju, ka mēs tur arī noteikti daudz ko varam paveikt, un eh, tā aģentūra, kas strādā Kosovā, noteikti arī vēl var darīt daudz vairāk. Jūs uzdevāt jautājumu par Rietumu Sahāru Lozings kundze. Uh, ir ANO drošības padome, un tai īstenībā ir kompetence šo jautājumu risināšanā. Tā vēlas puses uzaicināt pie sarunu galda. Mēs sniedzam humāno palīdzību Rietumu Sahāras ļaudīm, mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, bet īsti neesam šeit kompetentā institūcija. Paldies! Paldies, Eštons kundze, paldies, Baronis! Paldies, ka jūs izteicāties tik lakoniski. Jūs esat nevien ļoti pieklājīga, bet arī ļoti disciplinēta. Kolēģi, un tagad katram pa pusotrai minūtei. Uzdodiet jautājumu un e, neizplūstiet tādos pārāk garos e, ievadvārdos. Lūdzu, nākamais runātājs, e, Danžānkungs. kungs. Paldies, Barones Ešton, es vēlējos jums pateikties par jau ieguldītajiem centieniem. Jūs daudz darījāt, lai uzlabotu dialogu starp Kosovu un Serbiju. Jūs arī sarunājaties ar uh, Tādiča kungu, bet. Uh, Eh, ja mēs runājam par Lisabonas līguma jaunajiem pienākumiem un instrumentiem, mums ir jārunā arī par drošību un aizsardzību, bet drošība un aizsardzība īstenībā vairs netiek rakstīta tik lieliem burtiem, kā tas bija pirms Lisabonas līguma. Protams, jārunā par to, kas ir dalībvalstu pārziņā, par kompetencēm, un tas tiesa, ka ārlietās darbojoties jūs esat bijusi ļoti aktīva, ir uh, arī finanšu krīze, kas jūsu darbu nebūtu neatvieglo, bet ir uh, ļoti daudz norūpējušies ministru. Uh, aizsardzības ministri patiešām ir nobežījušies par pašreizējo situāciju un Eiropas uh, aizsardzības aģentūra taču arī kaut ko varētu darīt. Vienīgais, kas runāja par uh, aizsardzību, bija Rasmusen kungs, tad, kad viņš parlamentā uzstājās vasarā. Tādēļ es vēlējos pavaicāt, kādas iniciatīvas ir iespējams sagaidīt. Mums ir jādomā lai, par to, lai aizsardzības politiku veidotu tādu robustāku un uh, spēcīgāku. Paldies, Danžānkungs, jūs arī bijāt pietiekami pieklājīgs un arī disciplinēts. Paldies, tagad tālērkungs, pusotra minūte. Ā, jūs pat. Spero anche meno. Io le, intanto grazie di essere qui, le porgo un quesito che... Cērīkungs, jā, paldies, es vēlējos uzdot jautājumu un Es neesmu vēl saņēmis joprojām tādu apmienošu atbildi. Es neesmu pārliecināts, ka saņemšu to šodien, bet es uh, turpināšu šo jautājumu nenogurstoši uzdot. Es runāju par pilnvarām, par mandātiem. Pamat nolīguma ar citām valstīm, ko tie nozīmē, eh, sadarbības starp parlamentu, padomi un komisiju, izmantojot šos instrumentus Pagājuši nedēļ delegācija devās uz Lībiju, un mēs neko nezinājām, nekādu informāciju par. Sensibile, e allora bisogna che trovi le forme. Yeah che ci sia qualcuno che lo possa. Mēs eh, nezinājām neko vairāk par pilnvarām, par pilnvaru ietvaru un arī par pamatlīgumu finansēm. Un īstenībā mums nebija iespējas ne ar vienu konsultēties, vai tas bija ļoti sensitīvs jautājums vai nē, un e, ja tas e, nebija konfidenciāls dokuments, kādēļ mēs tad nevarējām iepazīties ar tā saturu. Un tas noteikti e, Eiropas parlamentu uzticību neietekmē tādā pozitīvā veidā, un tas, zināmā mērā, arī iedragā tādu labo uzticības gaisotni starp padomi un parlamentu. Varbūt, ka varat kaut ko šeit panākt. Paldies, pan Cērīkungs. Aljākī kungs pusotra minūte. Paldies. Divi ļoti īsi jautājumi. Viens par Irānu, otrs par Afganistānu. Baronas Aštona, vai jums nešķiet, ka Eiropas Savienība ir izlaidusi no rokām lielu iespēju, proti nāk lajā ar priekšlikumu eh, par kodolu programmu Irānā? Tagad uh, diskusijas, kas agrāk ir bijušas tādas visai garas un plašas, uh, ir eh, pārvērtušās tikai vienaisā jautājumā piemērot sankcijas vai nepiemērot sankcijas. Un atcerēsimies arī, ko piedāvāja Brazīlija, proti, ka uh, būtu iespējams bagātināt urānu ārpus Irānas. Un sākotnēji arī ASV valdība to atbalstīja, pēc tam tomēr šis priekšlikums tika noraidīts. Ko jūs par to domājat, baronese? Un ko e, mēs varētu darīt, lai šīs diskusijas nenovirzītos e, nepareizajā gultnē? Tālāk. Jāatminas, ka parlamenta stratēģija attiecībā uz Afganistānu tūliņ tiks noslēgta, pilnveidota, uh, Un līdz šim komisijas pozīcija nav bijusi pietiekami konstruktīva. Es ceru, ka jūs iejauksieties un kaut ko darīsiet, lai situācija mainītos. Paldies ar Lakikungam. Šulces kungs, lūdzu. Polterinkungs uz pusotru minūtu tomēr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Hohe Vertreterin. Paldies, priekšsēdētāja kungs, augstā pārstāve un komisijas vicepriekšsēdētāji. Īsnībā jums nav tāds pārāk apskaužams uzdevums, jums jānodarbojas ar jautājumiem, kas aktuāli visā pasaulē, un tad ir vēl 27 ārlietu ministri, un es patiešām ar lielu apbrīnu skatos jūs darbos. Bet eh, mēs esam arī ļoti norūpējušies eh, par mm, dažādām attīstības tendencēm pēdējā laikā. Pagājušā nedēļā tuvo austrumu darba grupā mēs jau teicām, ka Irānas eh, prezidenta izteikumi, ko viņš veltīja Izrēlai, ir pēļami, tos absolūti nevar akceptēt. Mums ir jāaizstāv jebkur cilvēku tiesības uz dzīvi un valsts tiesības uz pastāvēšanu. Un mēs arī uzskatām, nav pieņemama Izraēlas būvniecības politika, jo tā noteikti uh, Eh, aizkavē miera procesu un pat liek šķēršus tā ceļā, jo, piemēram, arī Rietum Jeruzaleme eh, nekādā veidā saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem eh, nav Izraels teritorijā. Vai jūs esat paredzējusi ar apvienotajām nācijām varbūt vairāk runāt tieši par šiem jautājumiem? Es vēlējos jums lūgt būt drosmīgākai un šos jautājumus, tātad miera procesu tuvajos austrumos, padarīt par vienu no savas politikas prioritātēm. Paldies. Tagad uh, vārdu uzdos Bērmana kungs. Viņš vada delegāciju attiecībām ar Afganistānu. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvs kundze. Es varu daudzējādā kārtā piekrist uh, Neicis kundzei, kad viņa teica, ir nepieciešams pārskatīt Afganistānas, um, Eiropas Savienības Afganistānas stratēģiju. Un Eh, joprojām mēs neesam eh, pieredzējuši konkrēti panākums šajā jomā. Eh, divi žurnālisti Afganistānā ir tikuši nolaupīti jau apmēram pirms 300 dienām. Šonedēļ Afganistānā tika nolaupīts palīdzības organizācijas pārstāvis. Ko jūs varat darīt lietas labā, lai šos cilvēkus atbrīvotu no mm, nolaupītāju rokām? Tālāk ziņojums par eh, ļaunprātīgu izmantošanu, par pārkāpumiem Irākā. Tas, eh, tur bija daudz informācijas eh, par spīdzināšanām, par nesankcionētu nogalināšanu un tā tālāk. Ko jūs domājat par šo ziņojumu? Paldies Bērman kungam. Tagad Šulca kungs uz pusotru minūtu, lūdzu. Es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem, eh, kad eh, viņi uzteica Baranes Aštoni par to, ka viņi regulāri ierodas mūsu komitejā un mēs varam regulāri apmainīties uh, veikt regulāru domu apmaiņu un tā tad uzzināt pēdējā laika notikumus. Pagājušā nedēļā mēs pieņēmām rezolūciju par Moldovu. Tiek runāts par Meizbergas iniciatīvu, kas tiks slēgts starp Krieviju un Vāciju, tika runāts par to, eh, ka ir eh, jābūt eh, regulārām sanāksmēm ministru līmenī, nevis tikai vēstnieku līmenī. Un mēs vēlamies arī uzzināt, ko Lavrova kungs domā par visu Piedņestras jautājumu. Ko jūs uzskatāt, vai jums šis priekšlikums šķiet veiksmīgs, vai jūs jau esat arī domājis par konkrētu rīcību? Un varbūt, ka Rostovā Es nezinu, kāda ir Rostovā. Krievijas un ES samitā par to nerunāja. Kāpēc par to tik runāts tikai Mēzerbergā, Vācijā? Un šādas divpusējas sarunas varbūt jūs, kā Eiropas Savienības ārlietu ministre, varētu nu, tās uzkurbulēt, varētu tās uh, iekustināt. Un pēc tam arī runāt par konkrētiem divpusējiem līgumiem. Paldies! Paldies! Šuts kungam! Tagad Kēlama kungs, pusotra minūte. Antikrācija prezidentē. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Aštons kundzē par to, ka iepazīstinātājāt ar savām idejām un es vēlētos vēlēt jums visu to labāko uzsākot ārējās rīcības dienesta darbu. Pastāv bāžas, ka tādēļ, ka transatlantiskā koordinācija ir nepietiekama un Dažas eh, dalībvalstis ir uh, nākušas klajā ar kaut kādām individuālām iniciatīvām. Uh, Krievija varēs vieglāk izspēlēt Eiropas Savienību pret Ameriku vai dalībvalsts vienu pret otru. Pirms jūs uh, iedziļināties vai ie, iekļauties kaut kādās dziļākās partnerības formās ar Krieviju, e, kā ar noteiktu prasību un apņēmību izpildi, piemēram, uguns pārtraukšanas nolīgums ar uh, Grūziju. Ļoti daudz ir uztraukušies arī šajā parlamentā par Todarkovska uh, paraugprāvu, uh, kas būtībā parāda, cik ļoti taisnīga ir uh, Krievijas uh, tiesu sistēma. Paldies, Kelam kungs. Tālāk Vana Orden kungs uz vienu minūti. Paldies. Sveicināt Aštonas kundze, laika ir maz. Es pieskaršos vienam jautājumam, un tā ir Zimbabve. It īpaši mūs uztrauc vies vienpusējs Mugabe, eh, Mugabes vienpusēja nozīmēšana, respektīvi kā viņš ir nozīmējis vēstniekus, piemēram, vēstnieku uz Eiropas Savienību, Muģādas kundzi, kā jūs zināt. Zimbabves premjerministrs tam nav piekritis. Mugābe principā nocīmē savus cilvēkus par vēstniekiem. Un premjers ar mums ir kontaktējis, sakot, ka mums nevajadzētu pieņemt viņas akreditāciju Eiropas Savienībā. Kā tas tiks risināt? esmu rakstījis gan Van Rompuy kungam, gan Barozu kungam, taču ņemot vērā jūsu lomu un tātad jūs šos divus portfeļus, vai jūs varat kaut kādā veidā ietekmēt eh, šo lietu, vai jūs varētu atbalstīt šo te ideju par to, ka Muģādas kundzes un Geb kuru eh, citu vienpusēji ieceltu vēstnieku no Zimbabves mēs noraidīsim. Paldies! Grazie, onorevole Van Orden. Eh, la... Paldies Van Orden kundzei un Ārstons kundzei tagad vārds atbildēt uz šiem jautājumiem un lūdzu cenšaties ievērot savas desmit minūtes. Jā, paldies priekšsēdētā, protams, es centīšos. Donžon kungs, paldies par eh, piezīmēm par Kosovu. Šķiet, ka es skatos uz šīm te drošības un neatkarības lietām atšķirīgi. Es esmu tikusies ar aizsardzības dienestu vadītājiem, un esmu runājis, kā virzīties priekš. Runājām par visaptverošu pieeju, un viņi uzskata, ka tas ir ļoti svarīgi. Lai tad, kad mēs aplūkotu militārs lietas, mēs tās arī uh, ņemt vērā stratēģiski, veidojot mūsu, sabied, mūsu sadarbību. Un mēs arī skatāmies, kā labāk iekļaut dažādas struktūras, uh, risinot tos jautājumus, kas jūs satrauc. Es, protams, nevaru atbildēt par to, ko dara Kamerona kungs. Un daudzās dalību valstīs jūs atklāsiet to, ka premjeri dara vienu vai otru lietu, un aizsardzības jautājumi, protams, ir suverenitātes daļa katrā valstī, un, nu, sadarbība, protams, savukārt ir svarīga Eiropas Savienībā. Arī aizsardzības aģentūra daudz eh, strādā šajā jautājumā. Es tikšos ar jauno aģentūras vadītāju un šodien, un cerams, ka viņi arī spēs kaut ko būtisku piedāvāt Eiropas Savienībai, atzīstot, ka ekonomikas lejupslīdes laikā, krīzes laikā, mēs varam darīt vairāk, lai piedāvātu kaut ko izaugsmas sakarā un ļautu e, saglabāt dalību valstīm savus aizsardzības spēkus, bet sadarboties, kur tas ir nepieciešams piemēram, tiekoties ASV, eh, es atvainos apvienotajā karalistē Francijā, šīs eh, jautājumi tika risināti. Esmu tikusies ar uh, valsts sekretāru Rasmusenu kungu, mēs esam runājuši par sadarbību, lai nodrošinātu to, ka politiskie jautājumi uh, mums netraucētu strādāt uz vietas. Esmu tikusies arī par Trejas kungu un konkrēti runājuši par to, ko darīsim Afganistānā un kā turpināsies šī sadarbība. Šie jautājumi tiešām ir manas darbības prioritātes, un šeit daudz kas vēl var tikt darīts Un šajās jomās es jau esmu apspriedusies ar ģenerālu sekretāru un turpināšu to darīt arī nākotnē. Pancērī kungs, es saprotu jūsu satraukumu un es zinu, es saprotu šo tēmu. Diemžēl man mēs ar padomi un ar, ar komisiju regulāri sekojam šo jautājumu un diskutējam par to korepu, korepērā. Mans mērķis ir e, atrast risinājumu pēc iespējas ātrāk, bet es saprotu jūsu vēlmi, īpaši, ja jūs ceļojat. Ja jūs varat iesaistīties, tad beigās mēs par to esam vienojušies. Tā, par Afganistānu. Jā, nu man ir pazudusi viena lapiņa, saka Eštons kundze. Runāt par Afganistānu. Jā, es tiešām augstu vērtēju jūs paveikto šajā jomā. Un jūs teicāt, ka komisija neņem, eh, it kā neatbild par saviem vārdiem, bet nu, tas īstā nav. Bet jautājums ir, vai mēs kaut ko uh, nezaudējam, vai mēs nepalaižam garām izdevību. Vai mēs domājam par kādām idejām? Jā, mēs domājam. Mums vajadzētu uzsākt sarunas. Es negatavojos aprakstīt visu šīs institīvas, lai to aplūkotu, bet ir svarīgi lai mēs būtu skaidrībā. Piemēram, runāt par Irānu, lai mēs runātu par e, kodola enerģētikas e, jautājumiem, nevis par kaut ko citu. E, sarunām jābūt ļoti e, konstruktīvām. Esmu runājusi arī par Tutis Brazīlijas iniciatīvu, bet šie jautājumi nav viennozīmīgi bet tie viens otru neaizvieto nekādā ziņā. Poteringa kungs runāja, mm, jūs runājāt par to, ko Ahmad Dīneģāts ir teicis. Es ceru, ka jūs esat iepazinies ar komentāriem, kurus es esmu izteikusi un par šiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Un es esmu ļoti skaidri noskaņot šajā politikas jomā. Šobrīd lielā mērā jautājums ir par to, vai mēs varam atsākt sarunas, vai ASV var uh, sarunu puses uh, atkal sasēdināt pie viena galda. Šeit tiešām ir svarīgi, vai mēs nevaram noteikt kaut kādu jautājumu bloku kaut kādu dienas laikā, bet ir svarīgi, lai mēs varētu turpināt sarunas. Kvarteta darbībā mēs esam ļoti aktīvi iesaistījušies lai varētu šo uh, procesu veicināt. Esmu pat bijis tuvojos austrumos trīs reizes. Mums ir, man ir ļoti daudz tikšanos diskusiju bijis par šiem jautājumiem. Tā ir viena no mūsu prioritātēm, mēs pie tās ļoti daudz strādājam. Tālāk Bērmana kungs Es nevaru komentēt par to, kas ir noticis ar nolaupītajiem, es jū, sapratu, kā jūs jūtaties, bet te ir divi jautājumi. Jānodrošina, lai Eiropas Savienības pilsoņi tādās valstīs kā Afganistāna būtu drošībā, lai tā, viņa drošība tiktu garantēta. Par to ir runāts mūsu kontaktos ar NATO un citām organizācijām. Un mēs tiešām to darām arī sarunās ar ASV Šulca kungs Moldova Es, protams, zinu, kas notiek, uh, un es zinu, kas notiek sarunās ar Krieviju un kancleri Merkeli. Šis uh, divpusējais dialogs ir svarīgs, bet te ir milzīgs komunikācijas darbs, kas notiek nepārtraukts starp dalību valstīm uz pašiem, lai nodrošinātu, ka mēs esam aktīvi tajā visā iesaistīti. Un jums ir taisnība, ka ir svarīgi uh, skatīties uz to, kā nākotnē attīstīsies <clears throat> Piedņestras jautājums. Kēlam kungs, transatlantiskā koordinācija ir ļoti svarīga, tam es pirms piekrītu. Nepieciešamība nodrošināt to, lai Krievija pildītu savas saistības. Nu, viņi vēl nav izpildījuši visas attiecībā pret Grūziju, bet es ceru, ka tas tā notiks. Mēs mūsu sarunās vienmēr pieminam šīs eh, te problēmas, kas mūs satrauc par Grūziju, par paraugprāvām, par atsevišķām personām, viņu likteņiem. Mēs cenšamies veidot partnerību ar Krieviju, kurā tiek risināt šie jautājumi. Mēs arī cenšamies virzīties uz priekšu modernizācijas un partnerattiecību jomā, attīstot ekonomisko attiecību Uh, sadarbību un institucionālo sadarbību. Un es domāju, tieši tādā veidā mums arī vajadzētu turpināt, un tā mēs arī darām. Un visbeidzot, šajā sadaļā Van Ordenkungs, jūs uh, visai laipni arī mani pieminējāt, man šajā vēstulē, ko es nosūtīju abiem prezidentiem, uh, Es, protams, nezinu, kāds būs mūsu sarunas rezultāts, bet es pilnīgi, pilnā mērā esmu pieņēmis to, ko jūs teicāt. Eh, vēstniekam, protams, ir jārunā savas valsts vārdā. Un es zinu, kā prezidenta apspriež šo jautājumu, kad es zināšu par to vairāk, es ar jums kontaktēšos atsevišķi. Paldies! Grazie, baronesa Aston. Riprendiamo. Lielas paldies, baronesei Aštonei. Tagad atgriezīsimies pie debatēm. Un Autēla kungs, cilvēktiesība apaškomitejas priekšsēdētāja. Paldies, priekšsēdētāja. Es gribētu paust atbalstu Pansērī kunga teiktajam par to, ka parlamentam nav pieejama svarīga informācija, lai nodrošinātu mūsu darbu. Tālāk par strateģiskajām partnerībām. Raugoties uz esošajiem rezultātiem mūsu sadarbībā ar Krieviju un Ķīnu šai sakarā, tad man šķiet Eiropas Savienība ir pilnīgi. Um, apjukusi, ko darīt ar šīm uh, lielvarām, kas ir tik pašpietiekamas. Kad mēs uh, paskatāmies uz 6. oktobra samita rezultātiem, tad uh, jāsaka, ka tās bija tikai divas dienas pirms Liu Xiaobo uh, tika um, uh, piešķirta Nobela miera prēmija par viņa uh, cilvēktiesību aizstāvēšanas aktivitātēm Ķīnā. Tālāk, vēl viens jautājums, ko gribēju jums uzdot. Man bija jāraksta jums vēstuli mūsu apakškomitejas vārdā, jo mēs esam nobežījušies, ka jūs varbūt neatcerties, ko jūs apsolījāt. Tas ir izveidot speciālu struktūru cilvēku tiesību jautājumu risināšanai savā dienestā. Paldies! Čanako, viens, min, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu uzdot pāris konkrētus jautājumus baronesei Aštonai. Vispirms, kāda būs jūsu loma Afganistānā? Un otrkārt, ja runājam par nākamo Eiropas Savienības un ASV samitu. Vai tiks runāts par Wikileaks mājas lapas jautājumu? Un, visbeidzot, bū, kurš būs Eiropas aizsardzības aģentūras ģenerālsekretārs un ģenerālsekretāra vietnieks. Paldies! Tālāk uh, vārds. Holskons kundzei pusotra minūte. Mans jautājums par Ķīnu. Es piekrītu Talskunds teiktajam, bet es gribēju runāt arī par Vigoru uh, tautu tas cilvēku vied, eh, situācija Ķīnā, jo viņi cieši no cilvēku tiesību smagiem pārkāpumiem un viņiem tiek uh, liekti kontakti ar citiem cilvēkiem, viņiem pat netiek sniegt medicīniskā palīdzība cietumos. Tālāk jautājums par Turciju. Tā kā jūs un Fullers kundze jūlijā devāties uz Turciju, lai izvērtētu iespējas uzsākt strateģisko dialogu, Mans jautājums ir, ko darīsiet ar Kipras jautājumu šai sakarā? Ko ir iecerēts darīt, lai palīdzētu pusēm rast risinājumu, kas ir vajadzīgs ne tikai pašai Kiprai, bet arī attiecībām kopumā. Paldies! Paskats kundzei Šarkī kundze. Paldies priekšsēdētāji augstās pārstāvs kundze. Padome pirmdien apstiprināja sankciju paketi pret Irānu, un tās tika formulētas kā mērķtiecīgas, lai nekaitētu iedzīvotājiem. Ja šīs sankcijas ir mērķētas, mērķtiecīgas, tas nozīmē, ka jums ir jārīkojas ļoti precīzi un korekti. Mēs uzzinājām, ka caur Eiropas Savienību ir nosūtīta krāva, kas tik nav pamanīta, un ASV valdība ir piespiedusi atsevišķus uzņēmumus pieņemt ierobežojumus attiecībā uz Irānas uh, uzņēmē sabiedrībām. Kā rezultātā Irānas lidmašīnas, piemēram, nevar nosēsties daudzās Eiropas Savienības lidostās un attiecīgi eh, arī savstarpēji ierobežojuši pasākumi tiek piemērot. Tika norādīts, ka šīs sankcijas nedrīkst eh, skārt svarīgas um, eh, preces izēvielas, kas ir vajadzīgas sabiedrības funkcionēšanai. Vai jūs šo tēmu skatīsiet nākamajā samitā ar ASV? Un kaut arī esmu skeptiski noskaņota par eh, šo sankciju reālo ietekmi uz kodoprogrammu, bet eh, vai jūs domāsiet arī par cilvēktiesību pārkāpumu šai sakarā? Paldies, Šarkī kundze! Strasarkungs. Paldies, Eštons kundze, jūs runājāt ļoti skaidru valodu, un e, tas attiecas nevien uz jūsu ievadvārdiem, bet arī uz jūsu sniegtajām atbildēm. Vēlējos jums pateikties par patiešām izcilu sadarbību ar mūsu komiteju. E, vēlējos e, atbalstītu Jānis Jēla kunga teikto. Protams, mēs vēlamies saņemt vairāk informācijas, ja dodamies uz kādu valsti, tas šoreiz skār tieši Lībijas gadījumu. Un, ja kāda informācija tiks sniegta ar norādu, ka tā ir konfidenciāla, mēs attiecīgi ar to arī apiesimies. Tā 20. novembrī ir paredzēts samits, ES, ASV samits. Es biju referents par SWIFT un arī par pasažieru datu reģistru. Es vēlētos, lai jūs šajā samitā pirmām kārtām runātu par pilsoņu tiesībām un par uh, datu aizsardzību. Ir ļoti daudz dažādu kutulīgu jautājumu. 14 dolāru maksa par ieceļošanu ASV, uh, eh, pasažieru datu reģistrs, datu aizsardzības nolīgums SWIFT. Mēs esam arī dzirdējuši, ka ir arī domāts par jaunu līkumu, ka proti veicot starptautiskus banku pārskaitījumus, eh, dati par šiem darījumiem tiks nosūtīta ASV ārlietu ministrijai un citām iestādēm. Mēs vēlamies, eh, lai šīs lietas tik noskaidrots un vēlamies skaidru atbildi. Paldies. Paldies Štrasera kungam, Tālera kungs. Pusotru minūti. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, se upravičujem za prej. Paldies priekšsēdētāji gribētu atvainoties par to, ka sākumā nebija klāt sanāksmē, bet es gribēju uzdot jautājumu par Eiropas Savienības lomu ANO Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi un gribētu dzirdēt, kāda ir jūsu stratēģija šai sakarā. Kā mēs varētu veiksmīgāk aizstāvēt savas intereses un savas vajadzības šajā struktūrā? Tālāk gribētu pateikties jums par dip diplomātiskajiem panākumiem ar prezidentu Tadiču, atrodot risinājumu Kosovas sakarā ģenerāla asamblējā. Es gribētu ierosināt, lai šīs sarunas tiktu uzsāktas nekavējoties, jo nekāda politiskā krīze vai valdības krīze nedrīkst atturēt mūs no šo sarunu uzsākšanas, un jūsu autoritāte šeit būs ļoti svarīga. Tālāk man ir lūgums. Nevajadzētu aizmirst par Maķedoniju. Situācija šeit nebūtu nav tā labākā. Tas sāk izvērsties jau par iesaldētu konfliktu, un tas eventuāli varētu apdraudēt to, ko mēs esam sasnieguši Rietumu Balkānos. Paldies! Paldies Tālerkungam. Kambelkungs, pusotra minūte. Barones Aštone, jūs tikko kā iecēlāt pirmo Eiropas Savienības vēstnieku ASV. Tas ir pirmais no daudzajiem Eiropas Savienības vēstniekiem, kas tiks iecelti Un es domāju, ka patiesībā tas ir pilnīgi lieks papildinājums dalību valstu vēstniecību darbām. Tā ir lieka dublēšanās. Un jāsaka, ka nevajadzētu aizmirst Montevideo konvenciju. Tas ir spēju uh, veikt diplomātisko darbu, vai jūsu darbu motivē vēlme izpildīt Montevideo konvencijas kritērijas un tieksme izveidot savienotās Eiropas Savienības valstis. Paldies! Onorevole, la conclude questo turno di interventi per un minuto e mezzo l'onorevole. Paldies! Tālāk Jatemaki, pusotra minūte pēdējā šajā raundā. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es vēlos apsveikt augsto pārstāvi un vēlēt visu to labāko jūsu darbā, bet es gribētu parunāt par Afganistānu. Kāda ir situācija uz šo brīdi? ar Afganistānas policiju, vai tā ir pietiekami spējīga pildīt savus pienākumus, un vai dalību valstīm būs jāsūta vēl spēki uz Afganistānu. Kaut arī jūs teicat, ka jūs neesat atbildīgi par militārajām operācijām, gribētu dzirdēt kāds ir iecerētais grafiks karaspēku izvešanai no Afganistānas un ko mēs gribam panākt līdz izvešanai. Paldies, un tagad došu iespēju Aštonas kundzei atbildēt uz izvirzītajiem jautājumiem. Desmit minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Hartēlis kundze, jūs arī paudāt vēlmi saņemt vairāk informācijas, un es dzirdēju, ka arī Panzērī kungs to pašu teica. Tālāk, strateģiskās partnerības. Samita laikā ar Ķīnu mēs runājām par cilvēku tiesībām. Un tās vienmēr ir uh, tikšanās reizēs, kad es tiekos ar cilvēkiem uh, Ķīnā vai kad viņi brauc uz šeien. Mēs vienmēr runājam par cilvēku tiesību jautājumiem. Un tas ir svarīgs jautājums ne tikai mūsu attiecībās ar Ķīnu. Viens no iemesliem, kādēļ mēs pārskatām to, kā mēs realizējam savas aktivitātes cilvēktiesību jomā, ir, lai mēs būtu efektīvāki. Dažreiz ir svarīgi nodibināt atsevišķus dialogus tieši par cilvēktiesību jautājumiem ar atsevišķām valstīm. Citreiz šie jautājumi ir jāiekļauj vispārējā dialogā, bet svarīgi ir nenostumt šo jautājumu malā. Bet tam vienmēr ir jābūt par klātesošu elementu mūsu diplomātiskajās attiecībās. Un mums ir svarīgi, lai uh, šie jēdzieni, šīs koncepcijas tika pamatoti arī pasniegts mūsu partneriem. Un ir svarīgi redzēt, lai kaut kas reāli tiktu panākts, lai nebūtu tikai un vienīgi vārdi un retorika. Tādēļ man ir svarīgi noformulēt manas personiskās un manas darba prioritātes cilvēku tiesību jomā. Un mēs labprāt uzklausīsim arī jūsu viedokli šai sakarā. Ženaku kundze, es atvainojos, ja izrunāju jūsu uzvārdu nepareizi. Tātad e, mums patreiz notiek intervijas ar uh, Eiropas Savienības aizsardzības aģentūras vadītāju amatu kandidātiem. Mums ir jāieceļ arī uh, direktora vietnieki, un tas būs jādara pēc iespējas ātrāk, kad tiks iecelts direktors. Tālāk par uh, Wikileaks uh, mājas uh, lapu internetā, šo interneta vietni. Es patreiz domāju, būtu nevietā komentēt to, bet tas noteikti nav temats, kas ir mūsu dialogā patreiz vismaz. Tālāk, Baskots kundze, jūs vaicājāt par Turciju un Kipru. Es neiesaistos diskusijās par Kipru, kas ir dalība valsts un arī tālāk diskusijas, kas notiek atrisināt šeit politiskos jautājumus, bet es aktīvi piedalos sarunās ar Kipru kā ar dalību valsti jautājumos, kas to skar, uh, uzturot politisko dialogu ar Turciju. Un jāsaka, kā es teicu, ļoti svarīgi, lai no vienas puses mēs praktiski risinātu jautājumus, kas skar cilvēkus, un lai mēs risinātu arī plašākus politiskos jautājumus. Mūsu sarunās ar Turciju un Turcijas ārlietu ministru mēs vienmēr skaidri pasvītrojam, ka mēs gribam reālu situācijas risinājumu ar Kipru. Tālāk Šakrī kundze par Irānu, sankcijas un kā tas ietekmē Irānas civiliedzīvotājus. Mēs centāmies šīs sankcijas veidot tā, lai tās maksimāli efektīvi skartu tos uzņēmumus vai tos objektus, kas varētu veicināt to, ka uh, Irāna sēžas pie sarunu galda un lai tas ietekmētu viņu urāna programmu. Sankciju nolūks, kā jau es teicu, tātad patreizējo ekonomisko sankciju nolūks ir panākt to, lai sarunas virzītos uz priekšu un lai situācijā tiktu rasts risinājums. Tādējādi tiks nodrošināts uh, miers un stabilitāti ne tikai Irānā, bet visā reģionā. Tālāk. Štraser kungs. Liels paldies par to, ka jūs precīzi noformulēt savu jautājumu par datu aizsardzību un cilvēktiesībām. Jā, es runāju ar ASV un es zinu, cik ASV šis jautājums ir svarīgs. Un te es runāju ne tikai par šo nolīgumu, bet arī par uh, to, lai viņi saprastu, cik svarīgi šeit ir arī Eiropas parlamenta loma. Un tādēļ mēs organizējam sanāksmi tikai šeit, bet arī ASV, kur parlamentāriešiem ir iespēja uzdot šos jautājumus nepastarpināti. Un es noteikti veicināšu, lai tas būtu nepārtraukti dialogs, un ASV ļoti interesēti tajā. Viņi ir ieinteresēti uzzināt, kā viņi var pēc iespējas labāk sniegt informāciju Un es ļoti ceru, ka tas praksē tā arī notiks. Ja jums ir kādas vēlmes, lūdzu, dariet man to zinām. Jo viņi saprot, kādas ir mūsu bažas, un es domāju, ka viņi cenšas arī to atrisināt. Tālāk, tālērkungs. Ano. Mūsu vajadzības un intereses. Es domāju, ka patreiz ANO kontekstā mēs domājam par to, kā panākt, lai mēs varētu pienācīgi uzstāties ANO. Kā jūs zināt, tad parasti mēs bijām sa saraksta pašās beigās. Un visas 27 dalībvalsts, arī daudz citas valstis ANO uh, gribēja, lai e- Eiropas Savienība tiktu uzklausīta pienācīgi, uh, jo mēs tiešām esam ļoti aktīvi, mēs līdzdarbojamies ANO visās struktūrās, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai ANO kontekstā Eiropas Savienība tiktu uztvērta un sadzirdēta uh, atbilstoši mūsu ieguldījumam, mūsu lomai un mūsu sasniegumiem. Tieši tādā veidā mēs arī veidojam savu stratēģiju ANO. Bet mēs ar ANO strādājam pastāvīgi. Es eh, tiekos ar ANO ģenerālu sekretāru ļoti regulāri un runājam par to, kā mēs varētu efektīvāk sadarboties. Paldies, ko jūs teicāt par Sērbiju. Patiesībā Taričkunga tā iniciatīva bija uzsākt šo dialogu. Bet, kā jau es teicu, sarunas ir jāsāk, jāsāk pēc iespējas ātrāk, un Roberts Kūpers eh, bija šajā reģionā pagājušā nedēļā. Jūs zināt, ka valsts sekretāra Hillary Clinton arī tur bijusi. Eh, dialogi patreiz rādās ļoti pozitīvi, un es ceru, ka lietas arī ātrāk attīstīsies, bet es arī saprotu, ka arī Kosovai ir jājūt, ka Eiropas Savienība ir gatava iesaistīties pilnvērtīgās attiecībās un dialogā ar viņiem. Tālāk bijusi Dienslāvijas republika Maķedonija. Jā, arī šeit mēs līdzdarbojamies, bet patreiz kritiskais jautājums ir diskusijas par un ar Grieķiju. Es ceru, ka šis jautājums tiks atrisināts, jo, kā jau es teicu, ārlietu ministriem ja viņi redz eh, sevi ar un par Eiropas Savienību, tad šis jautājums ir jārisina. Kāmbelkungs, es pilnībā noliedzu jūs teikto, bet es gribētu teikt, ka tā nav resursu izšķērtēšana, jo iemesls ir sekojošs. Kad jūs slēdzat tirzniecības nolīgumu 27 valstu vārdā, tad visas 27 ir iesaistītas šajā procesā, un līdz ar to dalībvalstīm netiek liekta iespēja aizstāvēt savus intereses un paustās, bet Patreiz mums ir lielāks spēks runāt 27 valstu vārdā, un es gribētu teikt, ka nevienmēr, bet atsevišķos gadījumos, ja mēs runājam kā 27 vārdā, tad ietekme ir lielāka. Ja mēs runājām 27 vārdā, mums ir vieglāk parādīt, ka mēs esam gatavi virzīt šo procesu uz priekšu. Tas nekādā veidā nemazina to, ko dara dalībvalsts, bet tas ir kā papildinājums. Es ceru, ka jūs man ticat. Nu jā, viedokļi var būt atšķirīgi. Tālāk, ja tam akīkons par Afganistānas policijas misijām. Mēs gribām būt pārliecināti, ka šī misija būtu, lai šī misija būtu laba, šķiet tā arī tālāk mums jābūt skaidriem par mērķiem, tas arī šķiet ir. Uh, Tālāk mums ir jāredz, ka tas ir saskaņots ar darbu, kas notiek citur. Es runāju ar ģenerāli Patrējos par to. Tālāk mēs esam iezīmējuši arī to, kāds varētu būt nākotnes darba plāns. Un es domāju, mēs varam darīt arī vairāk šeit. Paldies! Grazie, alto rappresentante. Ultimo round di interventi. Lielas paldies, baronese. Tagad būs pēdējā saruna kārta. Un pirmojas eh, jautājumu uzdos Dēvid Kungs. Viņš vada delegāciju attiecībām ar Mašeku valstīm. Pusotru minūti jums, Dēvid Kungs, lūdzu. Paldies! Baronis Aštona, sirsnīgs veicu jūs mūsu komitejā. Un es eh, jūs varētu uzrunāt kā Man ārlietu ministra esmu jums pateicīgs par uh, mums sniegto informāciju. Protams, nevienmēr uh, izdodas izvairīties no kritikas. Es īstenībā uh, saprotu, ka tā kritika, ko paudu jūsu virzienā, bija vairāk jāvelta dalību valstīm. Vēlējos jūs uzslavēt par to, ka asociācijas nolīgums ar Jordāniju ir ticis noslēgts un vēlējos kaut ko uzzināt par Taraku Asīzu. Viņš par viņa likteni Es domāju, šajā gadījumā mums e, vajadzētu runāt par tām vērtībām, ko mēs aizstāvam, un darīt to pietiekam pārliecinoši. Tālāk Persijas līča valsts sadarbības padome. Ashtons kundze, vai jūs esat gatava iecelt piecus vēstniekus e, piecās valstīs? Tātad e, Saudarābijā jau laikam ir iecelts vēstnieks, ja es nemaldos. Uh, Varbūt, ka jūs man atbildēsiet tādā pašā veidā, kā atbildēt pancērī kundzei. Un es dzirdēju par to, kas notika Libānā, un es saņēmu visu informāciju, kas man bija nepieciešama, kad es turien devos. Paldies, David kungs, un... Un minūte mēdz. 5 questions, 1 minūte et demie, c'est pas évident. Lūdzu, nākamais runātājs, eh, pusotra minūte. Paldies, augstā pārstāve. Arī es jūs vēlējos eh, labprāt uzrunāt kā mana ārlietu ministre. Uh, Mums, eh, kā Eiropas parlamentam, ir eh, jāuzstājas uz starptautiskās skatuves pietiekami pārliecinoši. Es vēlējos atkal pieskārties šim eh, Rietum Sahāras un Marokas konfliktam, ne jau tādēļ, ka tas būtu pilnīgi kaut kas jauns, bet jau vairāku desmitu gadu garumā starptautiskā sabiedrība nav eh, pievērsus uzmanību šim konfliktam. Tas ir mēģinā, bija mēģinājumi to notušēt, un tikai tad, kad tas ir nepieciešams, tas pēkšņi parādās starmešu gaismā. Jā, eh, ANO un Eiropas Savienība Rietum Sahārai pie, piešķir humāno palīdzību, un mums, kā Eiropas kopienai, īstenībā ir jāuzņemas lielāka atbildības daļa. Uh, jo uh, konflikts norisinās, nu, tieši pie mūsu ārējām robežām. Cilvēki rietum Sahārā ir izmisuši, viņi vēlas uh, atrast darbu, atrast dzīvokli, viņi vēlas, lai viņiem arī būtu kaut kāds labums no tām dabas bagātībām, kas atrodas pie viņiem. Un īstenībā dabas bagātības ir arī zivju krājumi, ko var uh, nozvejot pie rietum Sahāras krastiem. Es domāju, mēs varētu tā tad. Uh, paši būt stingrāki attiecībā, ko mēs tur varētu darīt un ko jūs varētu darīt, lai beidzot šo konfliktu nomierinātu. Paldies! Grazie, onorevole. Paldies! Pēterlis kungs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dargā Eštons kundze, augstā pārstāve, komisijas vicepriekšsēdētāji. Es sēžu šeit. Es esmu studējis geogrāfiju un vēsturi, bet man rodas tāds iespējas, ka īstenībā jums šajās jomās, šajās zinātnēs ir uh, tādas dziļākas zināšanas nekā man. Bet, nu, katrā ziņā jūs vēl neesat apgūst visu pasaules karti. Mēs vēl nepieskārāmies situācijai uh, Centrālā Āzijā, piemēram, Taģikistānā un Kazahstānā. Esmu nobažījies par to, kas tur notiek. Mm. Pierre Morello ir eh, izcils eh, īpašais pārstāvis, kas darbojas šajās valstīs, bet viņš viens nevar daudz ko izdarīt. Vai jūs esat eh, gatava darīt kaut ko vairāk Centrālā Azijā, ņemot vērā uh, neseno spriedzi reģionā konflikts? Vai jūs esat padomājis par kaut kādiem jauniem scenārijiem, ko Krievija varētu darīt, lai risinātu šo konfliktu, jo tas ir strateģisks partnerības jautājums. Paldies! Tagad došu vārdu. Sarnēzes kundzei paldies, Ešons kundze. Man bija liels prieks klausīties jūsu vārdos, bet mēs pietiekam daudz nedzirdējam par Afganistānu. Es zinu, ka īstenībā uh, pasaulē daudzās vietās plosās konflikti, un mēs nevaram tos visus vienā dienā atrisināt, bet tomēr citi konflikti ir nopietnāk un uh, ir ar prioritārāku statusu, tuvie austrumi. Uh, Eh, tur ir milzīgi konflikti un arī Afganistānā. Pēc kara sākšanas Afganistānā mēs nevaram teikt, ka daudz kas ir ticis sasniegts. Nu, situācija vispār nav uzlabojusies ne par milimetru ne drošības apstākļi ir uzlabojušies, eh, pieaug katru dienu mierīgo, no, no, nogalināto mierīgo iedzīvotāju skaits. Mēs maksājam naudu Afganistānai, mēs vēlamies pieredzēt valsts atjaunotni, tur darbojas NATO karēģi. Bet īstenībā vienīgais orgāns, kas var kaut ko lemt, ir NATO. Varbūt, ka mums vajadzētu uzņemties iniciatīvu, lai domātu par tādu Eiropas Savienības stratēģiju veltītu Afganistānai. Protams, mums ir jāuzņem zināma riska daļa. Nevajadzētu varbūt eh, gaidīt, lai visi 27 dalību valsts vienotos savā starpā. Mums vajadzētu eh, zināmā mērā uzņemties risku, un ja ir vērts to uzņemtos, tad Afganistāna ir tā vērta. Paldies tagad Kūkana kungs uz pusotru minūti. Viņš ir uh, eh, vādā delegācija. Delegācija sadarbībā ar Afganistānu. Eštons eh, kundze, labdien, eh, man ir prieks, ja jums iet labi, tad mums arī iet labi. Netika uzdots jautājums par Bosniju Hercegovinu. Jūs esat Eh, ļoti daudz laika un uzmanības veltījuši šai valstī. Tā ir ļoti interesanta valsts, jā, tas tiesa. Ko mums vajadzētu darīt tagad, lai palīdzētu eh, Bosnijai un Hercegovinai? Mēs vēlamies arī jums sniegt palīdzīgu roku, lai jūs varētu īstenot uh, savus jaunos scenārijus un taktiku. Tālāk par Irānu. Uh, Jūs runājat par tādu divu virzienu pieeju, un, protams, Eiropas Savienībā ir nepieciešami gan stimuli, gan sankcijas. Es nezinu, vai mūsu rīcībā ir pietiekami daudz dažādu stimulu, varbūt to ir pietiekami, bet varbūt, ka mums nav pietiekami daudz uh, sankciju. Paldies! Mirska kungs, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti īsi. Godotēšanas kundze. Es gribu pajautāt, pēc kāda principa jūs vadāties, nominējot Eiropas ārējā da, darbībās dienesta viesniegus? Diemžēl, ies jaunais dalību valstis, tas skaita Latvijā un Igaunijā, ir nekorekti pārstāvējis Eiropas diplomatiska dienesta. Es uzskatu, ka šāda amatu sadale ir nepieņemama. Kā jūs domājat labot šo kļūdu? Paldies! Honorevole Brantner, un minūte. E Uz pusotru minūtu Brantners kundze lūdzu. Paldies! Eštons kundze vēlējos jūs sveikt mūsu sanāksmē. Es atgriezīšos pie kāda jautājuma, kas jau šodien izskanēja. Es patiešām ar lielu prieku klausījos jūsu entuziasmu pilnajos vārdos, kad jūs runājat par saviem uzdevumiem. Uh, Es ceru, ka jūsu entuziasms nenoplaks laika gaitā. Un es labprāt vēlētos redzēt, lai tiktu izveidotas attiecīgas struktūras, kas varētu palīdzēt risināt konfliktus augstā līmenī. Mums ir jāracionalizē šie procesi, jums ir nepieciešami labi darbinieki, kas zin, ko darīt un māk to paveikt pēc iespējas labāk. Otrām kārtām Somālija. Mēs uh, esam izveidojuši Eiropas Savienības misiju, kas apmāca kārējus, bet tajā pašā laikā opozīcijas uh, eh, nemiernieku spēkus uh, apmāca privāti drošības uzņēmumi, privāti apsardzes uzņēmumi un arī, piemēram, Vācijā šādi privāti uz, uzņēmumi apmāca dažādas nemierniekus. Es domāju, ka Eiropas Savienībai beidzot vajadzētu sākt domāt par likumdošanu, kas attiektos uz šīm privātajām drošības eh, firmām, privātajiem drošības uzņēmumiem. Tas jau nenotiek eh, tikai vienā valstī, arī Afganistānā ir radušās problēmas eh, un tādēļ Es domāju, ir jāizdod attiecīga likumdošana, un šāda iniciatīva ir jāizveido. Mums par to beidzot vajadzētu sākt diskutēt. Ir pienācis pēdējais brīdis to darīt. Paldies! Dekā Ezers kundze, pusotra minūte. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la question posée. Priekšsēdētāji, es vēlējos atgriezties pie Mario Davida kunga teiktā. Mēs šodien runājām par eh, daudziem konfliktiem. Mēs esam ļoti daudz runājuši par karu Irākā, bet varbūt, ka vajadzētu runāt par jaunu attīstības posmu. Jāsaprot, eh, ka mums arī pašiem ir varbūt eh, jāieiet tādā jaunā aktivitāšu fāzē, aktivitāšu posmā.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 Kas notiek šajā valstī? Protams, mēs konstatējam ļoti smagus politiskus pārkāpumus, bet ir arī humānas dabas pārkāpumi. Ir karš starp sunītiem, šītiem. Mums vajadzētu izvairīties no turpmākajām, turpmākas naida eskalācijas. Sadams Huseins bija diktators, viņš nekādā veidā nenoveda pie miera procesa Irākā, un īstenībā vi, nāvesod izpild viņam bija politisks lēmums, bet tas bija arī humāna ļoti pazemojošs um, lēmums. Paldies. Uh, Eštons kundze, došu jums uh, tagad vārdu noslēgumam. Uh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Dēvid kungs, paldies, ka jūs runājat par Jordāniju. Jā, mana tikšanās ar Jordānijas ārlietu ministru bija patiešām veiksmīga. Mēs ļoti aktīvi sastrādājāmies arī tuvo austrumu miera procesu ietvaros. Un eh, runājot par Azīzu iepriekšējo Irākas ārlietu ministru, mums vienkārši riebjas nāves sodi, mēs esam eh, ļoti kaismīgi to pretinieki, un Irākas valdībai mēs visu pateicām, kāda ir eh, Eiropas Savienības nostāja pret šiem nāves sodiem, jo kādreizēm Irākas ārlietu ministram tātad ir piespriezt nāves sods. Uh, Persijas līča sadarbības uh, padoms vēstnieki, Persijas līča valstu vēstnieki. Es uh, tagad darbojos šajā virzienā. Es vēlos, lai ārlietu dienests būtu dienests, kas patiešām aktīvi darbotos, un mēs vēlamies, lai arī dienests, kas darbojas Briselē, būtu tāds kā galvenais štābs, kas varētu garantēt visu struktūru pietiekam nevainojumu un gludu darbību citās pasaules daļās. Noiner kungs, jūs atkal uzdevāt jautājumu par Rietumu Sahāru. Tas ir patiešām ļoti saistoši, ka jau divi kolēģi komitejā uzdev šo jautājumu. Protams, tā ir situācija, kas ir tuvu manai sirdī, un ir ļoti labi, eh, ka es eh, šeit varu iegūt tādu atgriezinisko saikni, proti es atnāku uz komiteju, un es saprotu, kur jautājumi ir tie, kas nodarbina tieši jūs prāts, un tātad es saprotu, kurā virzienā ir jākoncentrē mūsu centieni. Es došos uz reģionu jau šomēnes, un es ceru, ka mēs varēsim pievērēt, tur novērot kaut kādas pozitīvas attīstības tendences, un, protams, mums rietums Sahāras jautājums ir jāizpēta pēc iespējas rūpīgāk. Pitēls kungs. The entire map of the world, but we, we're certainly uh, on our way to doing that. Thank you for your comments about. Es eh, vēlējos uh, pateikties jums par to, ka jūs pieminējat Pieru Marelu kungu, uh, īpašo sūtni, kas darbojas Centrālā Āzijā. Viņš ir ļoti aktīvs, viņš katru dienu man informē par notikumiem Kirgistānā. Tad, kad es ANO ģenerālā asamblējā tikos ar prezidentu, mēs runājam par ļoti daudziem uh, tādiem. Uh, visai kutelīgiem jautājumiem, kas eh, mums rada bāžas. Mēs mēģinām eh, atbalstīt eh, Centrāla Āzijas valstis, kā vien varam. Tā ir ļoti intriģējoša pasaules daļa arī ar Kazahstānu. Mēs regulāri sazināmies un, protams, mēs vēlamies, lai mūsu klātbūtne šajā reģionā patiešām būtu taustāmāka un sniegtu arī kaut kādu labumu. Nu, bet Morel kungs patiešām veic apskaužam darbu. Desanes skundze, Afganistāna. Jā, mēs patiešām uzņemamies daudz riska. Bet eh, tas ir pārdomāts risks. Un nav jau tā, ka es cīnos ar 27 valstu ministriem un mēģinu uh, nonāk pretrunās ar viņiem. Nē, mēs vienkārši mēģinām izkristalizēt eh, labākās darbības metodas. Es zinu, ka jūs tikāties ar īpašo sūtni. Viņš eh, arī ļoti, ir ļoti pieredzējis profesionāls, eh, darbojas Afganistānā jau ilgāku laiku, un viņš arī uh, cenšas uzlabot sieviešu dzīvi Afganistānā, lai arī sievietes varētu iesaistīties kaut kādu lēmumu pieņemšanā. Mēs vēlamies, lai būtu labāka veselības aprūpas situācija, ir jābūvē mājas, jāievēro tieslietu sistēmas darbību, un tās ir lietas, kas patiešām Afganistānā ir jāvirz uz priekšu. Mēs esam gatavi riskēt, bet, protams, Afganistānas attīstība un atjaunot nenoniks vienā dienā, bet mēs vēlamies nodrošināt tādu attīstību solīt pa solītim, lai afgāņi varētu beidzot piedzīvot labākus laikus. Kukana kungs, jūs uzdevāt jautājumu par Bosniju un Hercegovinu. Jā, ļoti būtisks jautājums. Es eh, par to jau apspriedos ar Hilāriju Klintonu. Viņa pirms desmit dienām bija Bosnijā Hercegovinā, pirms viņa ieradās pie mums Briselē. Un es domāju, šis ir pareizais brīdis, lai. Eh, kaut ko darītu, lai uh, strādātu vēl vairāk pie mūsu stratēģijas sadarbībai ar Bosniju un Hercegovinu. 39% ir bezdarba līmenis, ir vesela paudze jauniešu, kam nav ne pienācīgas izglītības, ne pienācīgas darba vietas. Mums patiešām vajadzētu par to padomāt, jādomā par pilnīgi jaunu stratēģiju attiecībām ar šī, šo valsti. Uh, Mēs ļoti daudz darām lietas labā, un jums ir pilnīga taisnība. Mums arī pašiem ir jārunā skaidra valoda, eh, domājot par sadarbības metodēm. Tālāk runāt par Irānu, par eh, šo burkānu pātags principu vai par stimuliem un sankcijām, vai mūsu rīcībā ir pietiekami daudz šo pātagu. Jā, es ceru, kā jau vairākas reizes esmu minējusi, uh, ka Irāna nosēdīsies pie mums, eh, ar mums pie sarunu galda. Es Irska kungs, eh, jūs uzdevāt jautājumu par vēstniekiem. Es darīju visu, kas ir manos spēkos, lai garantētu šo geogrāfisko kvotu, bet eh, Īstenībā es esmu arī ņēmus vērā tās procedūras, kas tika izmantotas līdz šim. Es, protams, saprotu, ka ir daudz vajadzību, mums ir eh, jādiskutē ar dalību valstīm, lai būtu pietiekami laba pārstāvniecība no visām valstīm. To mēs arī darām, bet, protams, es visu nevaru padarīt vienā dienā, un man ir nepieciešams pietiekami daudz laika. Uh, lai uh, parūpētos par to, ka ir pietiekami daudz darbinieku no visām Eiropas Savienības valstīm un lai tiktu ievērot arī dažādu dzimumu kvota, bet, nu, nedaudz pacietības lūgtu. Tālāk, Brantners kundze, eh, es eh, esmu jums pateicīga par man eh, veltītajiem lēpniem vārdiem un tālāk par mūsu aktivitātēm. Jā, viena no galvenajām prioritātēm ir miers, miera mm, nodrošināšana visā pasaulē, konfliktu prevencija, valstu atjaunotne. Mēs vēlamies, lai tas būtu mūsu rokraksts, pēc kur mūs atpazīst visā pasaulē. Un ir jāparūpēs, lai tie nebūtu tikai skaisti vārdi, jāparūpēs, lai tie pārvērstos realitātē. Un to mēs darām cilvēku pilsoņu labā. Es uh, arī īsti uh, nevēlos uh, runāt par mūsu organizāciju tādā fragmentizētā veidā. Mums ir jārunā par visu ārlietu dienestu kopumā un kā tādu to vajadzētu atpazīt arī pasaulē. Protams, ir jārunā arī par apmācības misijām un ir ļoti labi, ka mēs esam uh, domājuši par struktūru izveidi, arī uz vietas palīdzot uh, valstīm to atjaunotnes darbā. Kaizers kundze šķiet es jau atbildēju uz jautājumu par to, kas notika Irākā un uh, par to, uh, kāda ir mūsu attieksme pret nāvis sodu. Paldies, augstās pārstāvs kundze! paldies jums eh, gan par jūsu runas saturu, gan arī par to, ka bijāt tik pieklājīga, izteicāties eh, ļoti kodolīgi, precīzi un bijāt arī disciplinēti ievērot sev atvēlēto laiku. Jūs devāt mums ārkārtīgi daudz vielas pārdomām un eh, sniedzāt arī nozīmīgu informāciju. Jūsu veicamais darbs nav vienkāršs tas prasa tādu pat uzmanīgu pieeju, un viss jūsu teiktais mums šita ārkārtīgi saistoši. Es ceru, ka jūs drīz atkal pie mums ieradīsieties, lai mēs varētu runāt par turpmākiem notikumiem, kad tas būs nepieciešams. Paldies, un tiekamies atkal drīz. Piecas minūtes tagad būs pārtraukums, un pēc tam mums būs diskusijas par Balkānu valstīm. Please, colleague, we have a start because... Uh... Dargie kolēģi, mūsu rīcībā nav palicis pārāk daudz laika, tāpēc ķersimies pie darba. Take your seat, please. Lūdzu, apsēdieties savās vietās. Abbiamo al punto eh, uh, al, mm, previsto all'ordine del giorno l'audizione pubblica sulla lotta alla corruzione. Tagat mūsu darba kārtībā mums ir punkts, kas ir veltīts ciņai pret korupciju Rietumu Balkānu valstī. valstīs. Ko Eiropas Savienība var darīt no savas puses, lai risinātu šo situāciju? La prospettiva per l'integrazione europea che riguardasse questi temi. Sintetizzare Mums ir jārūpējas eh, par tādas Eiropas eh, perspektīvas piedāvāšanu šīm valstīm, jābalstās uz tiesiskas valsts principiem, tas ir no svara un Mēs vēlamies arī uzmanīgi vērot ekonomikas un demokrātijas attīstību šajās valstīs, un ekonomikas un arī demokrātijas attīstība noteikti var veidot to fundamentu, uz kuru valstīm ir jābalstās, lai varētu šo Eiropas perspektīvu pārvērst par realitāti. Protams, ir jācīnās par korupciju, ir daudz vārdu jau veltīts šim tematam, ir jāievieš pareizes politikas vadlīnijas, lai aktīvi cīnītos pret korupciju. Un, protams, ir valstis, kuras cīnās ar milzīgākām problēmām nekā pārējās. Ir eh, daudz rietumbalkānu valsts, kas cīnās ar organizēto noziedzību. Un tāpat mēs esam arī pamanījuši, ka valstis ir guvušas pirmos panākumus cīnoties pret korupciju. šķiet panākumus visvairāk ir iespējams gūt tad, ja tiek cīņā pret korupciju apvienotas dažādas metodas un cīņā iesaistās dažādi spēlētāji, tātad valdības iestādes, apvienotiem spēkiem ar NVO, pilsonisko sabiedrību, dara visu, kas ir to spēkos, lai sasniegtu nospraustos mērķus cīņa pret korupciju jau īsnībā nav tikai kaut kāds žests vai skaisti vārdi. Nē, tas jums jādara visu laiku pēc būtības un secīgi. Mēs vēlamies arī sniegt savu ieguldījumu, palīdzot Rietumu Balkānu valstīm eh, šo grūto uzdevumu veikšanā. Tādēļ esam organizējuši diskusijas Esam uzaicinājuši ekspertus, ļoti pieredzējušus ekspertus, augsta līmeņa ierēģņus, kas uh, savu tēmatu pārzina ļoti smalki, un viņi varēs mums iepazīstināt ar situāciju savās valstīs un arī pastāstīt, kā vislabāk cīnīties pret korupciju. Mums arī ir jāmēģina izprast, kādi ir korupcijas cēloņi, jo korupcija jau nav iznīcināta, tā joprojām pastāv. Mēs darīsim visu, eh, kas ir mūsu spēkos, lai izvairītos no šiem šķēršļiem, mēs esam uzaicinājuši vairākus runātājus. Kalavičas eh, kundze pārstāv mans organizāciju Melnkalnē. Ir ieradusies arī profesors Lagjana Taseva, kas pārstāv Transparency International Zero Corruption no Maķedonijas. Tālāk Dervišī kungs, kas ir um, Transparency International Albānijā izpildu direktors. Viņ, mēs uh, vēlētos uzaicināt runātājs izteikties un katram došu tagad uh, desmit minūtes runāšanai. Thank you, Mr. Albertini. Allow... Paldies, Albertīnī kungs. Es vēlējos paust savu jums pateicību par to, ka varu uzrunāt godātos parlamentu deputātus uh, šajā seminārā. Es ceru, ka mana prezentācija, kā arī manu kolēģu sniegums varēs palīdzēt, eh, apmainīties viedokļiem, un mēs varēsim kopīgi rast risinājumus, kā cīnīties pret korupciju eh, Rietumu Balkānu reģionā. Un uzreiz tiešos pie savas prezentācijas, lai nezaudētu laiku. Man šķita, ka es nevarēšu izmantot eh, PowerPoint programmu, bet es tomēr varu izmantot uh, datoru un līdz ar to uh, varu jums piedāvāt tādu labāk pārredzamāku prezentāciju. Esmu apkopojis empiriskus datus. Sākumā runāšu par uh, korupcijas uztveres indeksu. Rezultāti tika publicēti vakardien, uh, varbūt jūs jau ar tiem būsiet iepazinušies, un Rietumbalkānu valstis Maķedonija kopīgi ar Horvātiju atradās 62. vietā, Melnkalne 69. Serbija 79. Bosnija Hercegovina 91. vietā un Kosova pirmoreiz tika vērtēta, tā atradās 110. vietā. Jāņem vērā ka mēs esam pieredzējuši zināms uzlabojumus, bet tie nav bijuši pietiekami nopietni, ja mēs runājam par uh, indeksa rādītājiem. Jāņem vērā, ka šis korupcijas indeks ir visai daļrunīgs. Uh, Maķedonija uh, atradās par astoņām vietām augstāk no 72. uz 62. vietā bija pacēlusies, bet īstenībā indeksa punkti bija mēram 0,3% apmērā. Šajā attēlā jūs varat redzēt situāciju, kāda valda Eiropas Savienības dalību valstīs, un, piemēram, Turcija ir kandidāta valsts, arī tā parādās šajā slaidā, un mēs redzam, ka arī Dažas no Eiropas Savienības dalību valstīm eh, šajā sarakstā atrodas ļoti, ļoti zemu. Perception index results through the years 2007. Rezultāti, kas tika apkopot 2007., 2008., 2009. gadā, 2010. gadā, ir aplūkojami nākamajā attēlā. Mēs redzam, kā ir mainījušās šīs līknes, situācija ir uzlabojusies, jūs varat redzēt, eh, dažādas krāsas apzīmē dažādas eh, gadus, tātad tumši zilā svītriņa, 2007. gads, 2010. gads ir apzīmēts ar gaiši zilo krāsu. Un jūs varat redzēt šīs atšķirības un redzēt, ka visas valstis reģionā ir eh, uzlabojušas savus rādītājus un ir eh, pavirzījušās nedaudz uz augšu šajā korupcijas indeksa sarakstā. Un tas nozīmē, ka situācija tiek vērtēta kā eh, jau maigāk, līdz ar to cilvēki domā, ka korupcijas rādītāji vairs nav tik augsti. Ir vēl kāds instruments, ko izmanto Transparency International, lai varētu vērtēt korupcijas rādītājs valstīs. Tas ir globālais korupcijas barometrs. Globālās korupcijas barometrs ir balstīts uz empiriskiem rādītājiem Tā, tas ir statistisks pētījums, kas tiek veikts uh, regulāri, izmantojot konkrētu metodoloģiju, un uh, cilvēki tiek aptaujāti. Mēs viņiem vaicājam, vai viņiem kāds ir licis dot kukuli, vai viņiem kāds ir mēģinājis dot kukuli un tā tālāk. Mēs redzam, ka barometrā gūtie rezultāti atšķirs no šī korupcijas uztvers indeksa un līdz ar to um, pirmais instruments um, balstījās uz cilvēku uztveri un otrais instruments, tā metodoloģija bija tāda, ka mēs konkrēti visus respondentus aptaujājām, uh, izvaicājām mm, par viņu gūto pieredzi. Tālāk mēs uh, uzdevām jautājumu, uh, Vai cilvēki uzskata, ka valdība pietiekami efektīvi cīnās pret korupciju? Jūs redzat, ka Maķedonijā lielākais cilvēku skaits uzskata, ka valdība ļoti labi cīnās pret korupciju. Un uh, viszemākais rādītājs attiecas uz Bosniju un Hercegovinu. Tur vismazāk cilvēku uzskata, ka valdība efektīvi uh, cīnās pret korupciju, un tāpat jūs varat iepazīties ar rādītājiem Serbijā un Horvātijā. Tagad aplūkosim dažādas ierēģņu kategorijas. Tātad politiskās partijas uzņēmēji, privāta firmas, valsts ierēģņi, civildienesti ierēģņi, tiesneši. Tātad, eh, ko cilvēki uzskata, cik lielā mērā šo eh, sabiedrības un profesionālo kategoriju pārstāvi ir pakļauti korupcijas riskam un cilvēki tika aptaujāti. Jūs atkal varat rezultātiem iepazīties nākamajā attēlā. Visvairāk cilvēku uzskata, ka politisko partiju pārstāv deputāti ir visvairāk pakļauti korupcijai. Bēsnijā Hercegovinā ļoti daudz cilvēku uzskata, ka politiķi ir korumpēti, tāpat Serbijā. Cilvēki tā domā Horvātijā, Maķedonijā, Horvātijā ir viszemākie rādītāji šajā kategorijā. Un tas pats attiecas arī uz uzņēmējiem. Bosnijā ļoti daudz cilvēku uzskata, ka arī biznesmeņi ir korumpēti. Tas pats, tas pats ir vērojams Horvātijā, tālāk Serbija, Maķedonija, Kosova. Arī tur valda līdzīga uztvere. Ļoti daudzi cilvēki uzskata, ka arī eh, ierēģi, valsts ierēģi ir eh, korumpēti, un tas pats attiecas arī uz tieslietu dienesta darbiniekiem. Iedzīvotāji ir uh, sastapušies ar konkrētām problēmām tieslietu sistēmas ietvaros. Šī problēma ir ļoti spēcīgi izteikta, bet Piemēram, Turcijā šī problēma nav tik nopietna, ja tur tik daudz respondentu nebija saskārušies ar problēmām. Tālāk mēs pavaicājām respondentiem, vai viņi būtu gatavi maksāt augstāku cenu, lai sadarbotos ar uzņēmumu, kas nav korumpēts. Jūs redzējat, ka visaugstākie rādītāji bija apkopot Kosovā un arī Turcijā. Tas bija globālais eh, korupcijas barometrs, es jūs iepazīstināju ar aptaujas rezultātiem, un tas īstenībā ļauj labi iepazīties ar situāciju, kāda valda valstī un kāda ir cilvēku uzskati. Bija notika arī citi pētījumi, lai pētītu korupcijas un noziedzības problēmas Rietumbalkānu reģionā. Uh, Vienas no pētījumiem bija Balkāna pētījums, kas tika veikts 2008. gadā, un saskaņā ar šo pētījumu noziedzības līmeņi šajā reģionā, noziedzības līmenis ir pazeminājies, bet ir īpaši problemātiska noziedzības joma, tā ir korupcija un ekonomiskie noziegumi. Tas eh, parādījās šajā eh, ANO Balkānu pētījumā. Un eh, tie ir divi problemātiskākie, divas problemātiskākās parādības, un cilvēki uzskata, ka kukuļi tiek dot daudz un notiek arī krāpniecība lielos apmēros. Un nesanie pētījumi pierāda, ka cilvēkiem joprojām tiek pieprasīti kukuļi un uh, ir ļoti daudz korumpētu ierēģņu. Ko valstis dara, lai uh, cīnītos pret šo fenomenu? Ir ticis paveikts patiešām daudz Pateicoties sadarbībai starptautiskā līmenī, sazinoties ar Eiropas padomi, jāņem vērā, ka šīs valstis ir Eiropas padomas dalību valstis un piedalās arī daudzās starptautiskajās aktivitātēs, it sevišķi sākot sarunas par asociāciju un integrāciju Eiropas Savienībā valsts ir darījušas patiešām daudz, lai cīnītos pret korupciju aktīvāk. Valsts ir arī apņēmušās harmonizēt attiecīgo likumdošanu, tajā skaitā ieviešot arī antikorupcijas likumus. 2007. gadā e, sagatavotajā progresa ziņojumā mēs tomēr varējām iepazīsties ar kritiku. Tik e, šajā ziņojumā tika paustas bažas par to, ka Rietumu Balkānu valstīs ir ļoti izplatīta korupcija. Ko dala, dara valstis pašas? Eh, tiek harmonizēta likumdošana, gandrīz visās šajās Balkānu valstīs ir parakstīta konvencija pret korupciju un jāņem vērā, ka valsts ir pieņēmušas likumus un šādu likumu pat nepastāv visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ir arī izstrādātas pretkorupcijas stratēģijas, dažādas programmas, rīcības plāni un valstis tagad mēģina izveidot eh, stingrākus mehānismus, lai vēl efektīvāk varētu cīnīties pret korupciju. Šādas stratēģijas arī tiek izstrādāts visās Rietumbalkānu valstīs. Ir arī attiecīgas institūcijas, kas cīnās pret korupciju, ir īpašas pretkorupcijas iestādes, aģentūras, piemēram, Serbijā, bijušā Dienvidslāvijas republikā, Maķedonijā un Kosovā šādas aģentūras ir izveidotas, tās ir neatkarīgas institūcijas, Melnkalnē arī uh, tika izdots valdības dekrēts ar uh, kuram sekoja jauna aģentūra un ir eh, uzskoka projekts Horvātijā, tas atrodas eh, galvenā prokurora pārziņā, ģenerāla prokurora pārziņā. Šādas eh, pretkorupcijas aģentūras institūcijas pastāv un tomēr tām arī ikdienas darbā ir jāsa, jāsastops ar daudzām problēmām. Tām trūks finansējumu, trūks darbinieku un tās uh, Eh, nevar pietiekami labi sadarboties ar citām institūcijām, un bieži vien citas institūcijas tās vienkārši neatbalsta. Pat, eh, tās pat nevienmēr var rēķināties ar mm, valsts parlamentu atbalstu. Un viena no lielākajām problēmām, kas tika atspoguļota progresa ziņojumā, ko izdeva Eiropas Savienība, bija arī e, vāja likumdošanas īstenošana arī uh, pilsoniskā sabiedrība nav pietiekami aktīva un uh, entuziastiska, lai varētu cīnīties pret uh, korupciju pēc iespējas efektīvāk. Tā tad ir jāpadomā par labāku pretkorupcijas stratēģiju koordinēšanu un iespējams, ka varētu arī kopīgiem spēkiem labāk uh, īstenot visu likumdošanu, padomājot arī par integrācijas procesu Eiropas Savienībā. Paldies! Grazie, doktorese, molto inter... Paldies, doktori, par ļoti interesanto uzstāšanos. Un daudz maz jūs iekļāvāties arī laikā. Un tagad, eh, Kalavičs kundze, jums vārds un cenšaties iekļauties šajās desmit minūtēs. Jā, man ir liels prieks šeit šodien būt. Mani sauc Vaņie Čalaviča, esmu no Melnkalnes un strādāju savus valsts pilsoņu interesēs. Bet manas valsts pilsoņi eh, saka, ka viņi man vairāk uzticas kā politiķiem manā valstī. Melnkalne ir it kā līdzīga un tomēr atšķirīga no pārējām valstīm. Vienīgā valsts eh, Rietumu Balkānos pēc komunisma ēras, kas tā arī nav mainījusi valdību. Mums ir tieši tā pati valdības struktūra, kas jau 20 gadus ir pievāras. Pat ja tā būtu labākā valdība un labākie politiķi pasaulē, un pat ja viņiem būtu visspēcīgākā opozīcija, kas uzraudzītu viņu darbu un pilsoniskā sabiedrība, pēc 20 gadiem jau viņi tāpat būtu vismaz mazliet korumpējušies, īpaši ņemot vērā situāciju, ka valsts ir izgājusi caur karu un sankcijām, un šajā laikā mēs veicām lietas, kuras daudzās valstīs tika uzskatītas eh, par eh, organizēto noziedzību, cigarešu kontrabanda, alkohola kontrabanda, cilvēktiesniecību un tā tālāk. Taču mums ir bijis ļoti grūti uh, pāraut šīs saistes, saites uh, starp organizēto nodziedību un varu struktūrā. Uh, nav bijis viegli uh, arī pārtraukt šo te sadarbību ar polit Eh, policija un tā tālāk. Taču šī ir vienīgā elite, kas eh, pati brīvprātīgi ir likvidējusi tos kontrabandas kanālus, ko tā pati arī bija izveidojusi. Eh, piemēram, ANO aģentūra, eh, kas atbild par uh, narkotika apkarošanu, noziedzības apkarošanu, eh, ir uz, um, pētījusi, kādā veidā šīs narkotikas tiek pārvadāts ar Balkānu reģionu. Un uh, Balkāni ir pazīstami arī citiem eslu dēļ. Pēc tam, kad mums bija iespēja atbildēt uz Eiropas uh, komisijas jautājumiem mūsu korupcijas indeks ir pieā, palielinājies, taču mēs esam vienīgā valsts, kurai šis indeks pasti, pasliktinājās Rietum Balkānos. Mūsu valsts ir be, bez robežām, bet žurnālisti bez robežām atzīst, ka mums nav patiesa preses brīvības, mēs arī esam ievērojami kritušies Iespējams, ka Melnkalna ir vienīgā valsts, kura uh, slepus iestrādā Eiropas Savienības akī savā likumdiešanā. Un jautājumi un aptaujas, ko iesniedz Eiropas komisija, tiek, noslēp, tiek noslēptas, un mēs neesam saņēmuši atbildes. jo viņi ir aizmirsuši eh, sniedzot šīs atbildes par to, ka tiek draudēts mēdīju pārstāvjiem, viņi tiek ierobežoti. Viņi diezgan brutāli ir atbildējuši uz dažiem jautājumiem, piemēram, kad komisija jautāja, cik naudas ieguvāt no privatizācijas un ko ar to izmantojāt, un viņi atbildēja, mēs ieguvām tik daudz no tās un tās kompānijas, un kā to izlietojāt, uz to viņi neatbildēja. Un tad komisija jautāja vēlreiz, uh, Viņi atkal atbildēja to pašu, un tad trešoreiz komisija jau tā kā jūs to izlietojāt, un viņi atbildēja, mēs jau šo jautājumu atbildējāt. Tā tad pamatā tas ir iemesls, kāpēc valsts nevēlas, lai vairāk cilvēku iesaistītos Eiropas Savienības e, iestāšanās procesā, jo viņi negrib, lai cilvēki redzētu, kā tiek atbildēts uz šādiem jautājumiem. Būtībā viņi, nu tā teikt, vilto reformas. Jā, mēs neesam tik problemāti kā Kosova vai Serbija un tā tālāk, bet man liekas, tas ir tāpēc, ka šī valdība nekad nav mais, mainījusies. Un parasti visi apbrīno to, ak, Dievs, cik stabila valdība, tas taču ir lieliski, bet jautājums, vai tā ir laba valdība, cits jautājums. Uh, Tālāk. Arvien biežāk eh, Eiropas Savienības iestāšanās process tiek neatbilstoši iz, izmantots. Kad vien mēs eh, valdība cenšas pieņemt kaut kādus eh, nepatīkamus lēmumus, viņās bildinās ar to, ka to prasa Eiropas Savienība. Ja viņi vēlas dot priekšroku tam vai citam virzienam, viņi atkal uh, atsauc uz Eiropas Savienību. Bet tad, kad eh, tiek saņemts ziņo, izvērtējums ziņojums no Eiropas komisijas, skaidri parādās tas, ka tas vai cits likumdošanas akts nebūtu nav saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Melnkalns politiķi. Ja jūs ar viņiem tiekaties, uh, Viņu ziņojumi, ja jūs paskatieties viņu ienākumu deklarācijas, viņi ir paši trūcīgākie pilsoņi eh, Melnkalnē, viņi ir visnabadzīgākie politiķi, par kādiem es jau pēc savā dzīvē esmu dzirdējusi. Jā, viņa dzīves stils atšķiras no tā, ko viņi oficiāli deklarē. Taču saskaņā ar formālo informāciju un statistiku Melnkalnē ir vislielākā uh, nabadzības plaisa visā uh, reģionā starp 10% visbagātāko un 10% visnabadzīgāko pilsoņu, un tas ir pēc privatizācijas. Jo privatizācija nesniedz gaidīto rezultātu. Tas nepiesaistīja vairāk modernizācijas, vairāk konkurences, vairāk investīciju. Tas praktiski noveda pie uh, aktīvu izlaupīšanas, un tas arī izraisa arvien vairāk streiku un sociālo protestu. Un šie cilvēki, vien, bieži, kas protestē, bieži vien ir dzīvības briesmās tikai par to, ka viņi vēlas, lai darba tiesības un darba likumdošana tiktu ievērota, jo šie likumi jau ir pieņemti. Taču valdība izlieks šos procesus neredzam un arvien vairāk cilvēku riskē ar savu dzīvību un veselību, uzsākot eh, bāda streikus nedēļām ilgi, uh, realizējot protesta akcijas, raktuvēs un citur. Jā, nu, eh, daudz kas no pieredzes ir pārņemts no uh, Krievijas, un vēl te Melnkalna reizēm sauc par uh, piekrastas Maskavu. Un uh, pavisam nesen mūsu valdība pateicās Lavrokungam par starptautisko sadarbību. Un jāsaka, ka mūsu ministrs te tiešām labi pastrādājo vairums uh, no uh, Krievu biznesmeņiem uh, ir kļuvuši par lieliem īpašniekiem Melnkalnē. Viņi gandrīz nelikumīgi ir sākuši celtniecību piekrastē eh, bojājot eh, dabu, bojājot vidi. Kaut gan oficiāli mēs esam ekoloģiska valsts. Valdība ignorē visus signālus par to, ka šī celtniecība ir nelikumīga, ka šeit varētu būt eh, gadījums, ka tiek atmazgāti nelikumīgi iegūti līdzekļi un tā tālāk. Un jautājums ir par to, vai mēs esam pati tīrākā valsts pasaulē, pastāmies oficiālāko statistiku, vai arī kaut kas nav īsti kārtībā. Un valdība arvien vairāk un vairāk rotaļājas ar uh, statistikas datiem, lai mēs izskatītos pēc iespējas labāk Eiropas Savienības un ASV acīs. Mums nekad neviens nav uh, augsta līmeņa vadītājs nekad nav bijis ieslodzīts cietumā. Jā, tiek ieslodzīti kaut kādi uh, zemāka ranga policisti vai, vai kādi kontrabandisti, jo tas veido labu statistiku, kas apmierina Eiropas komisiju. Citās reģionu valstīs pamatā viņas paveic mūsu darbu. Horvātija, piemēram, arestēja uh, slepkavas, kas vainojami ievērojam žurnālistas slepkavībā. Uh, cits valsts savukārt arestēja veselu uh, eh, kokaīnu tirgoņu tīklu, kas ieved kokaīnu no Kolumbijas un tā tālāk. Uh, viņi, piemēram, ir arestēju, veikuši arestus uh, un arestējuši ļoti uh, nopietnus noziedzniekus, kas ir pārvedājuši vairāk par 400 kg kokaīna, kas ir bijuši maķedonieši, bet tas notiek citās valstīs un to izdara citu valstu policijas, un līdz ar to mūsu valstī ir viszemākais noziedzības līmenis. Un ja mēs piemēram, redzam, ka daži eh, veiksmīgi eh, biznesmeņi eh, kopā veic dažādas noziedzīgas darbības, ieved narkotikas, bet viņi uh, čupojas savā starpā, viens otru bučo un ir visnotaļ ļoti draudzīgi, piemēram, e, izlūk dienesta pārstāvi ar, ar, ar e, kriminālām autoritātēm un tā tālāk, un jautājums ir, ko viņi tur kopā dara. Un šādas te e, video materiāli parādās, piemēram, internetā, un jautājums notiek, e, un teiksim, vajāti tiek un meklētie cilvēki, kas ir izvietojušos, atmaskojušos materiālus internetā, nevis tie, kas ir redzami šajā atmaskojošajā materiālā. Es esmu pārliecināta, ka uh, Melnkalnē nav vienkāršas uh, problēmas. Problēmas ir ļoti sarežģītas. Mazas cilvēku grupas pārņem <coughs> valsts institūcijas, lai šīs institūcijas strādātu viņu privātajās interesēs. Un ja Melnkalne Eiropas integrācijas eh, procesā nevirzīsies uz priekšu, ja jūs pateiksiet, jūs esat kā Kolumbija, uh, un mēs jūs neņemsim Eiropas Savienībā, gal galā atkal ieguvēji būs tikai sliktie. Tātad Eiropas integrācijas apturēšana faktiski uh, būs ūdens uz slikto pušu dzirnavām. Paldies! Paldies! Liels, liels paldies! Tavišī uh, kungs, dervišu kungs pār uh, politisko situāciju Melnkalnē desmit minūtes. Tātad mani sauc Ludvigs Dervišī, un pēdējos 20 gadus es strādāju kā žurnālists, bet kad eh, mana sieva teica dēlam, tev skolā labi jāmācās citādi, tu beigs kā tavs tēvs, par žurnālistu būs jākļūst, tad es nomainīju savu profesiju un kļuvu par eh, sabiedriskās pilsonības eh, aktīvu dalībnieku. Kopš 2001. gada katru gadu uh, mēs saņemām progresa ziņojumu, kur divi teikumi paliek nemainīgi katru gadu. Tas ir, ka korupcija saglabājas nopietna problēma Albānijai, un otrs, ka Nav problēma ar likumdošanu par cīņu pret korupciju, bet ir problēma ar šo normu piemērošanu. Korupcijas uztvers indeks joprojām ir ļoti augsts. Viens otru apsaukājot mēdījos un parlamentā, politiķi ir radījuši atmosfēru, kad pat tiesu sistēmai nākas maksāt cenu pār šādu bezprincipiālu politisku cīņu. Nav pārsteigums, ka šādas lietas notiek Albānijā. Viens vērojums jaunajā progresa ziņojumā ir par to, ka progress ir panākts, bet ir nepieciešams lielāks progress. Ja mēs skatāmies, kāds ir sabiedrības viedoklis, tad atbilstoši jaunākajai sabiedrības aptaujai, kas notika 10. gada pavasarī, Albāņi vairāk uzticās startautiskām organizācijām. NATO, tālāk Eiropas Savienības institūcijas, tālāk prezidents, mēdī, finanšu institūcijas, privātās organizācijas, NVO un pašā apakšā politiskās partijas. Ja mēs padomājam par šo ranžējumu, tad mēs redzam, ka tas atbilst arī uh, tām uzticības, vai drīzāk sakot, neusticības līmenim valsts pārvaldei. 95% albāņu Eh, referendumā par iestāšanos Eiropas Savienībā teiktu jā. Tas ir saistīts ne tikai ar vīzu liberalizāciju, jo 87% albāņi uzskata, ka pievienoties Eiropas Savienībai tiktu nodrošināts tiesiskums, labāka konkurētspēja, mazāk korupcijas. Kopumā sakot, cilvēki uzskata, ka integrācija Eiropas Savienībā nodrošinātu taisnīgākus spēles noteikumus. Korupcija vienmēr ir bijis aktuāls jautājums Albānijā. 27. gadā svarīgākais bija izveidot funkcionējošu valsts pārvalde, nodrošināt stabilitāti un tikai pēc tam cīnīties pret korupciju. Pēdējos gados cīņa pret korupciju tiek realizēta labas pārvaldības ietveros. Tas attiecās uz projektiem, kas īstenoti laika posmā no 2005. gadam, kas galvenokārt bija saistīti ar konstitucionālo reformu un konkrētiem pasākumiem cīņā pret korupciju. Šeit vajadzētu atzīmēt arī apvienoto Eiropas Savienības un Eiropas padomas projektu cīņai pret korupciju. Viens no svarīgākajiem uh, panākumiem ir elektroniskā centralizētā valsts iepirkuma sistēma. Šāda elektroniskā centra izveidošana palīdz cīnīties vieglāk pret korupciju. Pie ģenerāla prokuratūras ir izveidot arī īpaša struktūra vienība cīņā pret korupciju. Analizējot politisko korupciju, tiek vērots vairākas negatīvas tendences, kas gandrīz vai noveda pie šīs cīņas zaudējumu. Nav atrasts risinājums daudzu korupcijas lietu gadījumā. Uh, vai nu nav sāks vispār tiesvedības procesi, vai arī tie ir nonākuši strupceļā. Tālāk daudzas amatpersonas, kā izvirzīta apsūdzība korupcijā, bieži netiek sodīts un izvairās no krimināla vajāšanas, izmantojot politiskās imunitātes mehānisms. Vēl viena problēma ir ierēģi iecelšana un valsts pārvaldes kapacitāte. Civildienesta pārmaiņas ir atkarīgas no uh, valdošās uh, partijas uh, vēlmēm un iecerēm. Ja runājam par tiesu sistēmu, tad tā Albānijā joprojām cieš no dažādām problēmām. Vispirms tā kalpo uh, partijas valstī, tā kļūst par ideoloģisku instrumentu. Jāsaka, ka tiesu sistēma ir mantojusi iepriekšējo pieredzi un iepriekšējo mentalitāti. Albānija ir viena no tām nedaudzajām valstīm, kur tieslietu ministrija su administratīvi su var sodīt tiesnešus, iecelt un atlaistos pilnīgi vienpersoniski. Tālāk, problēma, kas saistīta ar, profes, ar tiesnešu profesionālismu. Mums trūkst instrumentu, lai nodrošinātu tiesnešu profesionālo apmācību. Arī korupcija skār tiesnešus, un tie ir tiesneši, kas pieņem lēmumus politiska spiediena rezultātā. Mēs tādējādi nevaram izveidot modeli efektīvai cīņai pret korupciju. Vispēcot par mediju lomu cīņā pret korupciju. Albānijā ir 30 um, avīzes, divas digitālās platformas, 56 lokālas ziņās televīzijas un vairāk nekā Lūtas kabeļa televīzija. Mēdī kā ceturtā vāra dod savu ieguldību šajās diskusijās. Šeit es gribētu uzsvērt to, ka mēdī ir kā sarksons, bet es gribētu atgādināt, ka suns nekad nerej uz saimniekiem. Mēs gribētu, lai šis sarksons turpinātu riet pār ikvienu gadījumu, kad tiek izmantoti partijas intereses, lai ietekmētu valsts politiku un ka tiek realizēti korumpēti plāni. Jāsaka, ka tiklīdz tiek uzrakstīts kāds kritizējošs materiāls, tā šis materiāls tūlīt arī pazūd no uh, preses uh, lapām, it īpaši tad, ja tas skar vadošo pārteju. Vēl šeit vajadzētu pieminēt divas lietas. Pirmkārt, valstības aģentūras ir maz aktīvas, un otrkārt, Šie projekti, kas tiek realizēti cīņā pret korupciju, galvenokārt tiek realizēti no starptautisko institūciju puses. Pozitīvā lieta ir tā, ka nesen Albānijā tika izveidota īpašā aģentūra, kuras galvenā prioritāte ir cīņā pret, cīņa pret korupciju. Noslēgumā es gribu pieminēt galvenās rekomendācijas Albānijā - vienprātība un politiskā griba no divu galveno politisko partiju puses ir svarīga. Politiskajām partijām ir aktīvi jāpiedalās arī vietējās vēlēšanās atbilstoši demokrātiskajiem standartiem. Ir jānodrošina politiskā sadarbība, lai respektētu OECD rekomendācijas. Tiesu sistēmas pilnveidošanai ir jābūt vienai no valdības prioritātei, ir jāveic tiesu reforma. Paldies! Grazie, doktor Derviši. Es gribētu pateikties doktoram Dervišī. Tas, ko jūs teicāt, bija ļoti interesanti, un tagad es gribētu sākt debatas. Diemžēl man pašām ir jādodas uz citu sanāksmi bet es eh, nodošu vadības grožus man kolēģi Kukan rokās. Kā jūs zinat, viņš ir eh, delegācijas attiecībā ar Balkānu, Rietumu Balkānu valstīm vadītājs. Paldies un tiekamies rīt. Liels paldies! Dargie kolēģi, es gribētu tagad lūk arī komisijas pārstāvi izteikties pēc tam, kad eh, būs izteikušies deputāti. Un man ir pieteikšies vairāk runātāji. Vispirms Viktors Boštināru kungs. Paldies priekšsēdētā. Es sākšu ar to, ka ir jārunā par korupciju ne tikai Rietumbalkānos, bet ir jārunā par šo jautājumu kā jautājumu, kas ir svarīgs ne tikai Eiropas parlamentām, bet arī Eiropas komisijai. Neaizmirstiet, ka korupcija nozīmē korumpētus cilvēkus un korumpētājus. Tātad korupcijas gadījumā ir iesaistīti divi - kukuļa devējs un kukuļa ņēmējs. Jo ļoti bieži mēs aizmirstam par tiem, kas dod kukuļus. Tālāk ir ļoti svarīgi uzdot sev jautājumu, kas ir jādara Eiropas līmenī, paturot prātā paplašināšanās procesu, Un ja mēs varam darīt kaut ko, lai novērstu šo korupciju, tad Vispirms mums ir jāskatās uz to, kā tiek finansētas politiskās partijas, jo man šķiet, ka tā ir korupcijas sakne un iedīglis politiskajā līmenī. Un šeit <coughs> es neesmu redzējis uh, stratēģiju nekur, nec komisijā, nec Eiropas parlamentā, lai strādātu šādā virzienā. Otrakārt, kā ar vēlēšanu kampaņu finansēšanu, jo tas ir vēl viens korupcijas iedīglas, jo ļoti bieži nauda, kas tiek izmantot vēlēšanu kamp kampaņās, ir balstīta uz nosacījumiem. Tātad polit politiķiem ir jāapsola rīkoties tad, kad viņi būs nonākuši pie varas. Tālāk par caurskatāmību. Te ir jārunā par šo divu iepriekš minēto kategoriju finansēšanas caurskatāmību. Vai mēs mūsu dialogā ar Rietumbalkānu valstīm esam iekļāvuši šo aspektu? Mēs šajā starpinstitucionālajā dialogā varētu pieprasīt nodefinēt interešu konfliktu, izstrādājot noteikts kritērijs, pēc kuriem tas tiek izvērtēts. Tālāk par valsts amatpersonu aktīvu deklarēšanu. Arī par to būtu jādomā. Ko varētu darīt Eiropas parlaments? Pirms vainot citus, paskatīsimies paši uz sevi. Mums ir politiskais dialogs ar dažām politiskajām partijām reģionā. Tad ko mēs varētu darīt? Visas politiskās partijas, kas vēlas pievienoties, piemēram, Tautas partiju grupai vai Sociāls demokrātu grupai vai Alda grupai, tām ir jāizpilda priekšnosacījumi, kuru vidū noteikti varētu būt arī kritērija par caurskatāmību, partijas uh, finanšu pārskatiem un tā tālāk, jo līdz šim par to nav runāts. Vai Eiropas komisijai ir izstrādāta stratēģija, lai to koordinētā veidā realizētu. Tādas nav. Un jautājums, vai mēs paši savā starpā runājām Eiropas parlamentā par to, kas būtu uh, jādara, lai nodrošinātu pieņemamu caurskatāmības un atklātuma un pārskata līmeni politiskajās partijās Eiropā. Mēs neesam darījuši neko šai sakarā. Tālāk politisko partiju finansējums. Kā tas tiek nodrošināts? Vai ir noteikti kādi kritēriji? Dažās valstīs tādi ir. Jautājums, vai tie tiek realizēti visā Eiropas reģionā? Tātad, ja kāds grib pievienoties mūsu politiskajai ģimenei vai politiskajai partijai, tad viņiem ir jāizvirz mūsu izvirsītie nosacījumi, nevis otrādi. Tālāk jautājums, vai Eiropas parlamentā ir institucionālais dialogs par politiskajām attiecībām ar politiskajām partijām reģionā Rietumbalkānos, piemēram, Albānijas gadījums? Pirms trim nedēļām Tur bija milzīgs korupcijas skandāls, tika nosaukt dažādi vārdi, opozīcija apvainoja valdošo partiju, valdošā partija apvainoja opozīciju, bet līdz pat šai dienai ne, nekas, nekāds seks tam visam nav bijušas. Divas politiskās grupas mūsu parlamentā, Tautas partija grupa un SND, SND, tāds sociāla demokrāta, Mums nebija nekādas koncepcijas attiecībā uz to, kādi ir tie standarti un kādas tās prasības, kas būtu jāaizvirza Albānijai. Mēs noteikti varētu kaut ko darīt šajā sakarā. Tādēļ, kā es teicu, ir svarīgi ne tikai vainot Rietumu Balkānu cilvēkus, bet pirms vajadzētu pastīties, kas notiek mums pašu sētā. Tālāk Es gribētu noslēgumā aicināt komisiju izveidot stratēģiju, kurā būtu iestrādāti kritēriji dialogam ar politiskajām partijām, politiskajiem līderiem un valdībām Rietumbalkānos, jo pretējā gadījumā mēs turpināsim runāt par vieniem un tiem pašiem jautājumiem ne tikai šogad un nākamgad, bet līdz brīdim, kamēr paplašanāsnās process būs beidzies. Un pēc tam mēs atkal runāsim par korupciju jaunajās dalību valstīs. Reāli neko neatrisinot. Paldies! Thank you very much, colleagues. I would like to... Tārgie kolēģi, paldies. Vēlējos pateikt, ka mūsu rīcībā ir tikai kaut kādas 35 minūtes, septiņi runātāji ir pieteikušies. Vēlētos taču dot arī vārdu komisijas pārstāvim, trim viesiem. Es tagad nevēlos, uh, nu, jūs kaut kā iebaidīt, vienkārši vēršos uh, pie jums, lūkšu izrādīt koleģialitātu un disciplīnu. Tagad došu vārdu Salavrakas kungam, kas vada delegāciju attiecībām ar Maķedoniju. Paldies! Την πρωτοβουλία της Προεδρίας της Επιτροπής Ir ļoti labi, ka komiteja un sekretariāts ir sarīkojuši šo semināru. Ņem vērā, ka tas varbūt nav pat tāds uh, ārpolitisks temats, bet korupcija ir problēma, kas uh, ir patiešām ļoti nopietna, un tā ir jāapkaro, pieņemot lēmumus, tajā skaitā arī ārpolitikas jomā. Man radās tāds iespējas, ka e, šo situāciju varētu salīdzināt ar tādām kā bērēm. E, bēru laikā mēs piedzīvojam, ka jā, dzīve ir pārējoša, vienreiz tai tiek likts punkts, bet nākamajā dienā šķiet tā, nu viss taču turpinās un dzīve turpinās. Uh, Es domāju, ka šis seminārs var būt auglīgs tikai tad, ja mēs ļoti, aug, ļoti intensīvi par to runāsim, ja mēs par to turpināsim runāt arī rīt, parīt, aizparīt, nevis uh, tikai šodien apspriedīsimies un punkts. Cilvēka daba īstenībā ir viegli ietekmējama, un cilvēki bieži vien paļaujas kārdinājumam veikt kaut ko pretlikumīgu. Uh, Es vēlējos vēl kaut ko pateikt par uh, Maķedoniju, par šo valsts nosaukumu. Mēs to saucam par Pīšo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Noziegums ir noziegums, nelikuma likuma pārkāpums ir likuma pārkāpums, un, protams, eh, valstī zeļuma plaukst eh, dažādas nelikumības, tajā skaitā arī korupcija. Dervišī kungs Albānijā valda visai bēdīga situācija korupcijas jomā, bet vai tad tikai Albānija ir korumpēta valsts? Transparency International pierāda, ka īstenībā visa pasaule ir korumpēta, jo tur ir ļoti daudz valstu Transparency International sarakstā atrodams. Mums par to vajadzētu palauzīt galvu, un tā ir problēma, kas skar mūs visus. Uh, kas notiek politikā. Visi cilvēki var būt korumpēti, gan politiķi, gan valsts ierēģi. It sevišķi pakļaut korupcijai ir cilvēki, kas eh, pieņem lēmumus, kas pieņem politiskas dabas lēmumus un kas saskaras ar vāru. It sevišķi mazāk attīstītās valstīs eh, korupcija ir izplatīta. Un eh, attīstītās valstīs, bagātās valstīs galvenokārt korumpēti ir uzņēmumi, nevis valsts iestādes. Protams, korupciju mēs pieredzam gan Eiropas Savienības dalību valstīs, gan ārpus ES eh, teritorijas. Λοιπόν, εάν συνεχίζουμε να υποκρινόμεθα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. <sighs> Για μέσα E, ignorēsim šo problēmu, nu tā nekur vienā dienā nepazudīs. Mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai cīnītos pret korupciju. Un es nenoguršu to atkārtot. Tagad mēs skatāmies uh, uz to, kas notiek Balkānu valstīs. Mēs tās burtiski paliekam zem mikrofo, mi, mikroskopa, skatam katru sīkāko detaļu, bet uh, īstenībā uh, ļoti daudzas lietas var redzēt ar neabruņotu aci arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un ir tā, ka mēs bezmaz meklējam skabargu citāciju un paši savā acī nepamanām bāļķi. Mums ir uh, arī savas valsts jātīra no korupcijas, nevis tikai jārāda ar pirkstu uz Balkānu valstīm. Ja mēs tagad neko nedarīsim, mēs uh, ne soli nepavirzīsimies uz priekšu. Ja mēs runājam par Balkānu reģionu valstīm, situācija ir tāda visai īpatnēja jo mēs piedzīvojam nacionalistiskas tendences, bet tajā pašā laikā uh, zeļ arī korupcija. Francijas revolūcija arī pierādīja to, ka pasaulē viss atrodas miedarbībā. Mums noteikti. Vajadzētu domāt, kā aktīvāk cīnīties pret korupciju. Vai mums te ir jārunā galvenokārt par jaunu likumu pieņemšanu vai par ko citu? Paldies! Paldies! Zorans Tālers tagad uzstāsies. Viņš ir referents par uh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos uh, uzslavēt jūs par uh, semināru organizēšanu, vēlējos sirsnīgi sveikt mūsu viesus. Viņi pat tiešām sniedz mums daudz vērtīgas informācijas un pat vēlējos uzslavēt viņu izrādīto drosmi. Es vēlētos, lai jūs pareizi saprast mani jautājumu Čēlovičas kundze vēlējos pavaicāt, vai jūs kādreiz jūtaties apdraudēta savā valstī, jo jūs situāciju tajā aprakstījāt kā visai bīstamu. Nu, es uzskatu, jūs runājat ļoti vaisirdīgi. Ja mēs runājam par korupciju, tad, protams, šajā procesā vienmēr ir iesaistīti divi cilvēki. Viens, kas dod kukuli, un otrs, kas to pieņem. Uh, Maķedonijā, Montenegro un Albānijā kā arī Eiropas Savienības dalību valstīs, ir tāda īpaša mentalitāte pastāv nepotisms, un uh, mēs runājam par īpašām domas, pa, domāšanas paradigmām. Tātad cilvēks uh, nokļūst pie varas, viņš domā, nu tagad es visu darīšu, kā es vēlēšos, uh, valsts ir tāda kā mana spēļmantiņa, un es visu varu darīt pēc savu prāta. Cilvēki uzskata, ka viņi paņem kukulu un tas ir kaut kas tāds, kas viņiem pienāks. Viņi ir vienkārši alkatīgi. Mums jārunā par eh, to, ka korupcija skar ļoti daudzus slāņus, ļoti daudzus valsts slāņus. Ir, eh, te ir tā, ka roku roku mazgā uzņēmēji, politiķi, ierēģi, viņi visi var būt korumpēti. Mums ir jāatrod šie saskars punkti, šie tīmekļi, tie ir jāpārauj, un mums vajadzētu uh, arī aktīvāk atbalstīt Rietumu Balkānu valsts cīņā pret korupciju. Es vēlējos uzteikt Staševs kundzi, Čalačaus kundzi, viņas ir izcils pilsoniskās sabiedrības pārstāvis. Jūs uh, skaudri norādījāt uz tām problēmām, kas pastāv jūsu valstī, par to, kas notiek ar plašsaziņas līdzekļiem. Īstenībā uh, vissmagākā situācija valda tajās valstīs, kur uh, cilvēki, kas ir pie varas, kontrolē arī plašsaziņas līdzekļus. Vēlējos tagad uzdot jautājumu. Cik daudz Eiropas Savienība piedāvā, lai varētu cīnīties pret korupciju šajās valstīs, vai mēs pietiekam daudz atbalstu sniedzam? Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Tanuka kungam. Viņš ir sagatavojis ziņojumu par Melnkalnu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es izteikšos ļoti lakoniski. Um, question. She gave a, an... Es vēlējos uzdot jautājumu Čelovičs kundzei. Viņa sniedza mums uh, ārkārtīgi daudz informācijas, un viņa mūs informēja par uh, dažādajiem gadījumiem, kas norisinājušies Melnkalnē. Un, kad es pats devos uz šo valsti, es dzirdēju ļoti līdzīgu stāstu, un uh, opozīcijas partijas līderis man pastāstīja, kas tur notiek. Uh, Viņš pauda bāžas, viņš teica, ka iz, iz, izskatās, ka visi valsti ir korumpēti, sākot ar politiķiem, ierēģiem un beidzot ar um, dažādiem organizētās noziedzības pārstāvjiem. Un es esmu arī daudz uh, bērīgu ziņu dzirdējis no vēstniekiem, no komisijas pārstāvjiem, diplomātiem, kas darbojas uz vietas Melnkalnē, un, bet jāņem vērā, ka bieži vien Eiropas Savienībā pastāv tādi atšķirīgi uzskati par Melnkalni, jo nevienmēr mūsu ierēģi runā atklāt valodu, viņi it kā pat nav redzējuši tik daudz korupcijas. Un, ja, piemēram, arī kāds dodas uz ārzemēm, delegācijas dodas uz ārzemēm, mēs, piemēram, paši vēlētos ie, iepazīties ar šo informāciju un ja Eiropas parlamenta deputāti ceļo, viņiem ir jāatskaitās, kā viņi ir iztērējuši naudu, komandē naudu un tā tālāk, bet vai Melnkalnē šāda atskaitas sistēma patī pastāv tālāk eh, finansējums, kas iegūts privatizējot uzņēmums, vai valdība paziņo, kā šī nauda ir eh, iztērēta, vai mēs te varētu runāt par negodīgu naudas piesavināšanos, vai valdība naudu vienkārši izšķērdē un izšķērdē to nelikumīgi, Tas ir jautājums, kas attiecas nevien uz Melnkalni, bet uh, uz uh, budžeta komiteju, uz uh, valdību, uz politiskajām partijām. Un ja nauda tiek iztērēta, tad valdībai ir atskaitās, vai tas tika uh, šis finansējums izmantots, piemēram, ceļu būvē vai pensiju fondu finansējumam vai kam citam. Jūs teicāt, ka īstenībā nauda it kā ir bijusi nozakta vai vienkārši tā ir bijusi izšķērdāta. Es īsti nesaprotu, kas tur ir noticis, vai tā vienkārši ir izmantota neatbilstīgi. Uh, Es vēlējos eh, pavaicāt kas tad tur īsti notiek, jo es noteikti drīzumā rakstīšu ziņojumu par Melnkalni. Paldies tagad Ulrika Lunaček, kas raksta ziņojumu par Kosovu. Have, very... Liels paldies eh, visiem runātājiem par daļrunīgajiem un visaptverošiem ziņojumiem. Jūs pastāstījāt par Albāniju, par Melnkalni un iepazīstinājāt ar situāciju kopumā, eh, runājot arī uh, par Transparency International ziņojumiem. Dažreiz, dodoties uz dažādām valstīm, es dzirdu, ka politiķi tiek kritizēti, ka valstīs eh, zēļ korupcija, organizētā noziedzība, un tad, ja es runāju ar kādu pilsonu no Eiropas Savienības valsts, Es varu uh, pārliecināties, ka visās Eiropas Savienības dalību valstīs ir gan organizētā noziedzība, gan korupcija. Nu, citās šīs problēmas ir smagākas, citās netik samildušas. Mums arī jāsaprot, ka mēs paši no tā varam gūt mācību un mēs varam pārliecināties, kā valsts cīnās pret tām. Uh, Eh, arī vēlēš, pirmsvēlēšana kampaņu finansējums ir jautājums, kas būtu dziļāk jāpapēta. Mēs varam uh, daudz vairāk darīt, lai varētu skaidri redzēt, cik naudas, kādas ziedojumi tiek piešķirt politiskajām partijām, kā tie tiek tērēt un tā tālāk. Manā eh, dzimtenē, Austrijā, īstenībā arī tas netiek bļauts no visiem stūriem, no visiem jumtiem. Mēs nevienmēr to uzzinām. Uh, Es vēlējos uzdot dažus jautājumus. Eh, viens jautājums eh, sasaucas ar Zoltāna Tārana jautājumu. Tātad Čalovičs kundze runāja ļoti atklāti, viņa arī nekautrējās kritizēt savas valsts valdību. Es vēlējos pavaicāt, vai tiešām jūs kādreiz nesat eh, baidījusies, ka jūs varētu kaut kas apdraudēt? Un paužot jūs teicāt, ka jūsu NVO ir sastapusies ar dažādām grūtībām, bet eh, vai jūs esat mēģinājusi tā tad eh, kritizēt valdību atklāti, arī vērsties parlamentā? Jūs arī teicāt, ka parlamenta kontrola nav pietiekami efektīva. Parlamentam, protams, ir jākontrolē valdība, bet vai tas Melnkalnē norisinās pietiekami labi tālāk? excuse me, Mr. Derviši. Uh... Es atvainojos, Derviši kungs, es uh, īsti nesardzēju jūs uzvārdu uzreiz. Tātad, Derviši kungs, vai jūsu valsts parlamentā arī norisinās debats par finansējumu? Un vai, piemēram, plašsaziņas līdzekļi uzdod jautājumus valdībai? mums vajadzētu arī nu, plašāk informēt sabiedrību, informēt par to, kas notiek valstī, un uzdodot šādus jautājumus, to ir iespējams padarīt cik eh, bieži tas tiek apspriests plašsaziņas līdzekļos, eh, nu, visās valstīs, par kurām mēs šodien runājām. Eh, vēlāk uzstāsies komisijas pārstāvis, un es zinu, ka no šiem progresa ziņojumiem komisija iegūst ļoti daudz informācijas, arī aptaujājot pilsoniskās sabiedrības pārstāvis šādu informāciju var būt. Varbūt, ka jūs varat arī vairāk sazināties ar komisijas pārstāvjiem jūsu valstīs, lai iegūtu papildus informāciju. Un, ja šāda informācija jūs varat saņemt, vai tā tiek vēlāk arī integrēta komisijas progresa ziņojumā? Tālāk pilsoniskā sabiedrība. The, the courage... Vai pilsoniskā sabiedrība ir pietiekami drosmīga, cik aktīvi tā iesaistās dažādās organizācijās, vai tā ir pietiekami daudz finansējuma, naudas un enerģijas, lai darītu šo svarīgo darbu, proti, lai veiktu cīņu pret korupciju? Es esmu pieredzējis, ka, protams, eh, arī plašsaziņas līdzekļu problēmas eh, nav raksturīgas tikai Rietumbalkāniem. Balkāniem. Un vēl. Jūs, protams, esat noteikti arī tikušies ar eh, mūsu deputātiem. Ko jūs sagaidāt no mums? Mēs arī sagatavojam ziņojumus par Rietumu Balkānu valstīm. Un eh, šādās tikšanās reizēs arī tiekoties ar valdību vadītājiem, uh, Ko jūs sagaidāt īsti no mums, vai e, jūs apmierina mūsu sagatavotie ziņojumi, paziņojumi, vai jūs e, uzskatāt, ka mūsu vizītes, kad dodamies uz jūsu valstīm, ir tādas auglīgas, vai mēs daram pietiekami daudz, lai mainītu lietas uz labo pusi? Protams, arī cīņā pret korupciju. Paldies! Much, uh, the floor goes to Mr. Panceri. E, tālāk dod vārdu Panceri kungam. <clears throat> Paldies! Jā, šajā diskusijā es vēlētos eh, izvairīties no tādas attieksmes, ka visi ir vienādi vainīgi un visi ir eh, korumpēti. Mums ir jānosaka mērķi un, teiksim, tās stadijas, eh, teiksim, un apjoms, kādā mēs varam noteiktā laikā samazināt korupciju ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek Eiropā, kā mēs vakar par to runājām, eh, mēs arī neesam bez grēka, un tā ir vienkārši taisnība, eh, tā ir patiesība, taču kaut ko darīt lietas labā nemaz nav tik vienkārši. Un tad, kad likuma vara deģenerējis, tad, protams, ģeometriskā progresijā pieaug korupcija un organizētā noziedzība. Un mēs jau varam mainīt likumus, bet, teiksim, tādās valstīs kā Melnkalna, piemēram, jūs sacījāt, ka cilvēki ir, kā jūs teicāt, cik ilgi pie vāras, nu nav svarīgi, bet katrā ziņā ilgi. Starptautiskas organizācijas un Eiropas Savienība vai tās var uzlabot situāciju, lai dati par korupciju būtu kvalitatīvāki. Un faktiski tas uh, liek uzdot jautājumu, vai vispār mūsu iejaukšanās kaut kādā veidā palīdz risināt šīs problēmas. Un arī kā cilvēki uztver uh, šo te korupcijas situāciju. Un e, ļoti bieži, teiksim, cilvēku viedoklis pauž cilvēku uzticēšanos vai neuzticēšanos valdībai un valdošajai šķirai. korupcija ļoti bieži arī iespiežas pilsoniskajā sabiedrībā. Tas tā notiek, bet jautājums ir par to, cik tālu tas notiek. Nu, ko tas gal galā e, nozīmē? Nu, ja ir kāds e, ierēdnis, kas strādā kādā noteiktā vietā korumpēts, un vēl kāds cits ir korumpēts, tad e, zināmā mērā ir korumpēta arī pilsoniskā sabiedrība, varbūt izņemot dažus tādus izņēmumus, kā jūs pati teiksim. Nu, un ir jautājums arī par to, vai cilvēks vispār interesē korupcijas jautājums. Paldies, Pancērī kungs un Kirīlo kungs pēdējais manā sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju. Es domāju, ka mums ir jāturpina uzaicināt cilvēkus, lai mēs varētu tā pavisam atklāt mainīties domām. Tas ir ļoti svarīgi. Un es tiešām vēlētos, lai vairums kolēģu tiešām uztvērtu un saprastu, cik ļoti nopietni būtībā šī situācija ir. Un tas attiec ne tikai uz tām valstīm, par kurām mēs šeit runājām. Tas attiecas arī uz kaimiņu valstīm. Tas ir tieši saistīts ar faktu, ka gangsteri jau sen ir integrējušies savā savienībā, un mēs pārējie te turpinam integrēties. Viņi ir arī efektīvāki savā sadarbībā, uh, Un, kas attiec uz uh, ceļošanu vispār, jau viņi jau tagad ir gana vareni. Uh, piemēram, Albānija un Mēnkalne, protams, ir ļoti eh, liela šīs te kontrabandas maršruta daļa. Tur notiek visdažādākais, visdažādākie ceļi, kas aiziet uz visu Eiropu uz tuvākajām kaimiņu valstīm, uz Eiropas kaimiņu, va uz Eiropas Savienības tuvākajām kaimiņu valstīm, pēc tam uz pārējo Eiropu. Un noziedznieki patiešām <clears throat> ir ļoti spēcīgi, un tie kļuva ļoti spēcīgi laikā, kad Dienvidslāvija tik noteiksim par embargo. Un kas ir patiešām svarīgi? Ir valstis, kas ir savu veidu uh, tādi uh, kontrabandas centri, kas uh, ļauj pie sevis plaukt un zelt uh, kri, organizētā noziedzībā un tā tālāk. Un arī Bulgārija kādreiz par to visu kritizēja, un kāds britu kolēģis sacīja, uh, Un uh, viņš sacīja, nu jā, nu bet ja mēs apvainojam Bulgāriju, tad ir kāda no Eiropas Savienības dibinātāja valstīm, kurā ir uh, vēl slavenāka ar savu organ organizēto noziedzību un tā tālāk. Es tiešām esmu pateicīgs par šo te informāciju. Un man jau ilgu laiku ir informācija par to, ka Melnkalna ir šāds centrs šāds eh, transporta un transportēšanas mezgls šie, šeit organizētai noziedzībai un kontrabandai. Un, ja mēs nekoncentrēsimies un nerīkosimies, mums būs lielas nepatikšanas. Mēs te dzirdējām arī uh, situāciju par Kosovu. Kosova arī šobrīd situācija nestabila. Tā ir politiski nestabila visaugstākajā līmenī. Kāpēc? Uh, Mēs, protams, varam minēt tikai kāpēc, bet es esmu pārliecināts, ka, ka tā ir organizētās noziedzības spalvainā roka, kriminālās grupas, kas principā Kosovā dara visu, ko vēlas. Atcerieties gadījumu, kad uh, trīs vācieši tika apsūdzēti par to, ka viņi ir teroristi. Un, e, nomek, e, un teiksim, izmeklēšana notika ļoti augstā līmenī un atklājās, ka uh, ir ļoti augstā līmenī šī korupcija. Un cilvēki, kas centās izmeklēt šīs lietas, pēkšņi tika ieslodzīti un paz, tika pasludināti par teroristiem, kas nu ir taisījušies neskos pridzināt. Nu, lūk, tā, tā ir nestabilitāte, un mums vajadzētu efektīvākā veidā šeit rīkoties, un komisijai vajadzētu būt ļoti uzmanīgai. Uh, dodot savu izvērtējumu, kas būtībā nebūtu, nav paties, piemēram, kāds ir Melnkalns gadījumā. Un mums arī efektīvāk jāspēlē sava loma, jo mēs varam runāt atklātāk, un jebkurā brīdī, kad mēs apspriežam šīs lietas, mums ir jābūt patiesākiem, un mums ir jābūt arī realistiem. Un jebkurā gadījumā ir jāsaka, mēs zinām, kāda ir reālā situācija. Paldies, Kirilo kungs, un tagad es vēlētos eh, Maragos kungu komisijas pārstāvi no DG Enlargement. Lūdzu. Paldies, Kukan kungs. Man ir prieks ar visiem jums šeit šodien tikties, tas man ir prieks un gods. Uh, Un es domāju, mēs šeit esam visi uh, vienas prāts ar vienu mērķi sasniegt labus rezultātus šajā ļoti svarīgajā procesā. No paša sākuma es gribētu teikt, ka cīņa pret korupciju ir viena no galvenajām prioritātēm mūsu paplašanāšanās politikā, un tas tā ir bijis daudz gadus. Mēs uh, to apveram arī mūsu progresa ziņojumos, dialogā ar valstīm un arī ar dažādām IPA programmām Man šeit ir arī noteikti skaitļi. Piemēram, 2009. gadā mēs esam piešķīruši 80 miljonus dažādos projektos, kas ir saistīti ar tiesiskuma nostiprināšanu. Tas ir saistīts ar eh, cīņu pret korupciju, ar uh, tiesvaras reformu, policijas eh, darbu uzlabošanu un tā tālāk. Kopš 2007. gada Mums ir kopā bijuši e, projekti 13 miljonu apmērā, e, kas ir e, vērsti tieši uz korupcijas apkarošanu. It kā tas ir liels daudzums naudas, taču, kas ir vairāk nepieciešams kā nauda, ir šī koordinētā rīcība un sadarbības starp institūcijām. Ļoti svarīgs elements šajā sistēmā ir tas, ko mēs saucam par jauno vi, e, konsensus, par vienprātību un dalība valstis ir mācījušās no iepriekšējās uh, eh, paplašināšanās, no iepriekšējām paplašināšanās kārtām, un ir skaidrs, ka tieši tiesiskums ir varbūt viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ir jāņem vērā jau no pirmajiem uh, tātad pievienošanās soļiem. Un cīņa ar korupciju, protams, iedara šajā sistēmā, un arī ar to procesa sākumā jau jāsāk nodarboties. E, tās ir lietas, kuras mēs uzraukām, un katru gadu progresa ziņojumos mēs to, mēs izklāstam arī rezultātus. Un šogad jau mēs esam nākuši klajā ar Albānijas un Melnkalnes ziņojumiem Un eh, vēlāk, kad valstis būs sasniegušas eh, noteiktu pakāpi, mēs atkal turpināsim virzīties uz 23. Eh, <clears throat> sarunu sadaļas atvēršanu. Un es domāju, ka nav vienkārši uzvarēt šajā cīņā. Bet mums ir virkne iedarbīgi instrumenti. Vispirms jau pats e, iestāšanās process ir motivācija. Tas ir instruments, kas var palīdzēt reformām valstī, e, pilsoņi ir ieinteresēti, un bija jautājums, vai mēs ņemam vērā to, ko pilsoņi vēlas. Protams, ka pilsoņi vēlas, ka būs vēlas mazāk, nu viņi domā, viņi cer, ka būs mazāk korupcijas, kad valsts iestāsies Eiropas Savienībā. Uh, Mm, ir arī pretēji viedokļi, bet tas vairs nepārstāv sabiedriskā viedokļa vairākumu. Tātad mums ir šāds mērķis. Pārtīju finansēšana. Arī šeit bija ļoti tādas prātīgas piezīmes, ko Postināro kungs izteica. Var jau būt, ka nav šeit tādu Eiropas standārtu, bet mēs skatāmies uz labāko pieredzi, uz citu valstu piemēriem. Ja jūs uzmanīgi lasāt pēdējo gadu ziņojumus, jūs redzēsiet, uh, kāda ir situācija, piemēram, Albānijas un Melkalnas ziņojumā, tur šie jautājumi ir minēti. Mēs neinteresējamies tikai par formālo pusi. Mums neinteresē, ja kaut kas ir vienkārši uzrakstīts papīra likumā. Mēs esam atzīmējuši, ka uzraudzība ir nepietiekama, uzraudzības uh, orgāni ir, taču viņi nepietiekami veic savu darbu. Drusku finanšu ministrija, drusku centrālā vēlēšana komiteja, bet mēs gribam tādu uh, pamatīgu sistēmu, kas ļautu politiskām partijām uh, funkcionēt uz tādu solīdu pamata uh, saskaņā ar augstiem ētiskiem mērķiem. Un šāda veida dialogs uh, ar politiskajām varām Eiropā varētu palīdzēt. Bet galvenais, protams, ir uh, mobilizēt attiecīgās iestādes valstīs, kas ir atbildīgas tieši par šiem jautājumiem. Uh, centieni daudzās valstīs ir vērojami, sistēma ir izveidota, bet galvenais ir stiprināt šīs neatkarīgās institūcijas, atrast uh, baltos plankums likumdošanā. Mm, jo ne visur teiksim, tas viss ir atbilstoši izveidots un pāraudzība nav organizēta tādā līmenī, kā mēs vēlētos, bet mēs ceram, ka tas nākotnē notiks. Mēs sniedzam savu palīdzību, vairums NBO ir saņēmuši grantus no Eiropas Savienības, lai strādātu pie pret korupcijas jautājumiem, lai uzraudzītu noteiktas likumdošanas jomas kas ir riskants, piemēram, celtniecība, privatizācija, nodokļu administrēšana, eh, tiesu vara un tā tālāk. <coughs> Bet galvenais ir, lai tam visam būtu rezultāts. Mēs esam pārliecināti, ka jaunā konsensusa par paplašināšanos uh, ietvaros mēs varēsim uzlabot praksi uz vietām. Uh, un nevis vienkārši uh, pieņemt lēmumus uz papīra vai izdarīt spriedumus par to, kas uzrakstīts uz papīra un nekad netiek īstenots. Ir komunikā, ir uh, paziņojums no komisijas no 2003. gada par principiem un pamatprincipiem, bet mēs gatavojamies uh, gatav, pašlaik strādājam pie tā, lai sagatavot jaunu pakotni cīņai pret korupciju. Uh, un 2011. gadā mēs ar to nāksim klajā, bet par paplašināšanos politiskiem kritērijiem šeit mūs atbalsta visas galvenās institūcijas, parlaments, padomu, komisija, un mēs ceram, ka kopā strādājot mēs panāksim rezultātu un veicināsim, rosināsim valstis panākt progresu šajā jomā. Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. We heard. Liels paldies, dāmas un kungi! Mēs dzirdējām daudz interesantus un skaidrus konstatējums un paziņojums no mūsu viesiem, uzklausījām arī deputātu jautājums, tā kā es tagad ar nepacietību gaidīšu skaidrs atbildes uz šiem skaidriem jautājumiem un došu vārdu vispirms Višīkungam, pēc tam Čalviškungam, pēc tam tad Derviškungam vispirms vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Attiecībā uz jautājumu par sabiedrības debatēm. Jā, tādas notiek, bet tad, kad visi tiek apvainot korupcijā, tad m, mm, izrādās, ka neviens nav korumpēts. Kā es teicu, manā valstī uh, pretkorupcijas cīņa ir pārāk politizēta, ir vāja tiesu sistēma, Mums ir jāpārtrauc šī nesodāmība, ir nepieciešama neatkarīgi masu mēdīja, jo redaktori nevar pieņemt profesionālus lēmumus, viņiem ir jāpieņem šie lēmumi, uh, ņemot vērā telefonu zvans vai cits norādes no politisko partiju vadītājiem vai interesētajām pusēm. Tālāk mums ir nepieciešams savādāk veidu politiskās partijas, jo politiskā partija mūsu valstī, piemēram, ir ietekmīgāka nekā jebkura valsts iestāde. Un politiskās partijas eh, nepild savus solījumus un nedzīvo atbilstoši paši savām postulētajām vērtībām. Vispēcot, mums ir nepieciešama, nepieciešami gudri pasākumi, nevis uh, vienkārši atklāts uzbrukums korumpētībai, bet mums ir nepieciešami gudri pasākumi. Jāuzlabo izglītības sistēma un tam līdzīgi, piemēram. Un visbeidzot, nevajadzētu gaidīt brīnums gada vai divu laikā, jo tas ir viens no riskiem, ar ko uh, sastopas nevalstiskās organizācijas, kas eh, ir pasludinājušas cīņu pret korupciju, jo, diemžēl, donori gaida rezultātus īsā laikā. Man ir jāsaka, tā ir cīņa mūža garumā, un to nevar uzvarēt valdība viena pati. Tā ir nepieciešama visu aktīvo pušu iesaistība un atbalsts. Kas attiecās uz starptautisko sabiedrību un Eiropas Savienību,